respect that you have for their, for their longings and everything. But... Ladies and gentlemen, shall we... Dāmas un kungi, sāksim sanāksmi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ievērojiet zālē klusumu. Es nevēlos klausīties sarunas šajā zālē. Ja jūs vēlaties papļāpāt, lūdzu iziet no sanāksmi zāles. Mūsu pirmais darba kārtības punkts ir punkts numur 11 par intelektuālā īpašuma tiesību uz ģenētiskajiem resursiem, pilnveidošanas aspekti, ietekme uz nabadzības mazināšanu jaunatīstības valstīs. Tas ir eh, attīstības eh, komitejas eh, ziņojums. Atbildīgais referents ir Helmuts Šolts. Tad mums ir jārunā par dažādiem ar tīzniecību saistītiem aspektiem šajā jautājumā. Dod vārdu referentam. Labrīt, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Vēlos izmantot šo iespēju un vēlos paziņot par, eh, eh, par mūsu viedokļu maiņu attiecībā uz šo ziņojumu. Eh, Deve ziņojums ir pašiniciatīvas ziņojums, un šobrīd ir izveidojusies jauna situācija, jo komisija ir publicējusi regulas priekšlikumu, kam Tas nozīmē, ka uh, iespējams mums būs jāizmanto parlamentāras proces, procedūras. Un nav vēl skaidrs, kura komiteja uzņemsies vadošo lomu šajā likumdošanas procesā. Tomēr mūsu komiteja, Startautiskās tirdzniecības komiteja, būtu tā, kurai vajadzētu būt iesaistītai abos gadījumos. Uh, šobrīd Intai vajadzētu eh, risināt sažģīto situāciju starptautiskām konvencijām, nolīgumiem un jārunā par ģenētisko resursu jautājumiem, jāiegūst papildu informāciju un zināšanas. Eh, mums būtu jāiz, jāizveido uh, Eiropas mēroga pieeja uh, lai, šis, lai padarītu šo e, jautājumu daudz pārskatāmāku un saprotamāku patērētājiem, e, patērētājiem un piegādātājiem Eiropas Savienībā un ārpus tās. E, mēs esam strādājuši pie tā sadarbībā ar Intelektuālo īpašumu tiesību organizāciju un mūsu atzinums varētu sniegt komisijai zināmas vadlīnijas, lai varētu labāk izpildīt šo uzdevumu. Eh, šobrīd mēs eh, diskutējam arī par bioloģisko daudzveidību. Un eh, šī direktīva skar dažādus, aspekt, dažādus aspektus mūsu komitejā un arī citās komitejās. Tātad Nagojas protokolam, protokols būtu jāratificē dalībvalstīs pēc iespējas ātrāk. Uh, tad nav viegli uh, izveidot uh, nu, tādu uh, visām pusēm apmierinošu uh, rezultātu. Uh, viedokļu apmaiņas rezultātā radās vairāki jautājumi. Pirmām kārtām ģenētiski resursi uh, nav pakļauti tiešai patentēšanai, jo tos uh, nav iespējams patentēt Eh, ļoti bieži tiek izmantotas tradicionālās zināšanas, eh, un mēs mēģinam izmantot zinātnieku, eh, zinātnieku atklājumus šajās, šajā jomā. Tāpat ir jāizpēta, kādi būtu ieguvumi no šāda resursa izmantošanas. Tomēr jautājums ir, kā izmantot šo, uh, šos, šīs zināšanas uh, mūsu kontekstā. Uh, šeit PTO varētu uzņemties vadošo lomu, ja Tad, ko mēs varētu mācīties no citu valstu pieejas? Citas valsts izmanto tradicionālās zināšanas. Piemēram, Indijas tika datubāze un eh, tradicionālās zināšanu uh, bāzes. Uh, un tātad vēlos jums citēt 31. Uh, pantu nu, no Nagojas protokola, pirmo punktu. Ir jākontrolē un jāattīsta kultūras mantojums, tradicionālās zināšanas un tradicionālās kultūras izpausmes, kā arī dažādas zinātnes, tehnoloģijas un kultūras uh, izpausmes, tā skaitā cilvēku un uh, ģenētiskie resursi, sēklas, medikamenti, floras un, fonas, fla, uh, floras un faunas uh, elementi, uh, vizuālā māksla un tā tālāk. Tātad ir jāsaglabā un jātīst intelektuālais īpašums, uh, kultūras kant, kult, mantojuma uh, kontekstā un jāsaglabā tradicionālās kultūras, eh, tradicionālie kultūras izpausmes līdzekļi. Tad tas eh, palīdz mums izprast, eh, par ko mēs runājam šīs tēmas ietvaros un kā mēs varam izveidot izniecības attiecības nākotnē starp Eiropas Savienību un valstīm, kurās šī problēma ir jau īpaši aktuāla kur ir, eh, kur ir eh, jārada izpratni par to, ka jāsaglabā šādas tradicionālās zināšanas. Tad, ja ir ieguvumi, kā mēs varam nodrošināt, ka uh, tradicionālās kopienas tiešām saņem naudu, kas viņām ir vajadzīga savas kultūras saglabāšanai. Kā to nodrošināt? Un te ir iepriekšējas piekrišanas princips un jāņem vērā kopienu e, iepriekšējā pieredze. Un te jārunā ne tikai par tradicionālo kultūru problēmām un iedzīvotāju problēmām, bet e, mums ir jā, jādiskutē par visiem šiem jautājumiem. Šie ir tikai daži no aspektiem, e, kas mums būtu jāņem vērā savās e, sarunās, un es ceru, ka mums izdosies ar, izdosies nonākt pie vislabākā risinājuma. Kā es saprotu, dažādi komisijas ģenerāldirektorāti ir iesaistīti šajā šī jautājuma izskatīšanā. Un šodien šeit ir Papānaka kundze no eh, Tirzniecības ģenerāldirektorāta un uh, pārstāvi arī no Tirzniecības ģenerāldirektorāta. kā arī no vi, eh, vides eh, ģenerāla direktorāta. Un eh, tad šita, tas padara šo jautājumu daudz sarežģītāk. Tomēr es ceru, ka mums izdosies atrast labu risinājumu. Tātad 6. novembrī mēs, mums vajadzētu iz, izstrādāt uh, atzinuma projektu, un es ceru, ka mums izdosies ar ēnu referentiem sagatavot jau Eh, pirmo dokumenta versiju. Grozījuma iesniegšana ir eh, jā, jāizdara līdz 8. No, eh, grozījuma ir jāiesniedz līdz 8. novembrim. tomēr es, es ieteiktu organizēt tādu saulēcīgu sanāksmi. Un tad 28. novembrī mēs varētu rīkot sanāksmi par šo ziņojumu. Paldies, ka uzklausījāt. Thank you, Helmut Scholz. Um, let's not forget that as Inter. Paldies. Inta komitejai ir uh, tiesības šeit apspriest tikai jautājums, kas ir saistīti ar tirzniecību un tikai ar šiem aspektiem, nevis tēmu pašu kā tādu. Uh, Tagad došu vārdu vispirms ēnu referentiem Fjellnerkungs, lūdzu. Paldies, jūs gandrīz nozagāt manu pirmo punktu, par ko gribēju runāt. Jā, par to būs ļoti grūti runāt, fokusējoties tikai uz tirdzniecības aspektiem, jo uh, Es eh, domāju, ka šeit ir miljoniem interesantu lietu, par kurām runāt šajā kontekstā, kādas būs sekas un kā tas viss strādās. Taču, protams, ka mums ir jāsašaurina apspriežamā joma, jo mēs gal galā esam tirdzniecības komiteja. Es centīšos tagad runāt īsi. Es domāju, ka mums ir jāaiziet no tā, ka tas nebūtu tik ļoti stingri jāpiemēro, nerealizējot potenciālu, kāds piemīt šiem ģenētiskiem resursiem, jo mums ir eh, pirmkārt jāgarantē pieeja šiem resursiem, lai mēs vispār kādu labumu no tā visu varētu gūt. Pretējā gadījumā tas būtu negodīgi ne tikai attiecībā uz kultūrām, tradicionālajām kultūrām, cilvēkiem, kam šīs zināšanas piemīt un kas kop šīs tradīcijas, bet arī eh, negodīgi pret nākotnes eh, paaudzēm, kuras vairs nevarēs izmantot eh, šīs iespējas. Es domāju, mums šeit jābūt ar tādu atklātu domāšanu Es zinu, ka šajā komitejā mums jau ir pieredze diskutējot eh, šo visu un domājot galvenokārt par sabiedriskajām attiecībām, bet es domāju, šeit, to tā, šeit nevajadzētu to tā darīt. Es šeit domāju, ka nevajadzētu tik ļoti koncentrēties intelektuālā īpašuma tiesība aizsargāšanu. Uh, jo varbūt, ka šī ir tā visslidenākā joma, ja mēs runājam par intelektuālā īpašuma tiesībām vispār kā tādām. Un centīsimies tiešām koncentrēties tikai uz tirsniecības aspektiem. Jā, nu tas jūsu joks par copyright, copyleft ir ļoti labs. To es atcerēšos. runātāja mikrofons. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētājs gribētu teikt, ka tas ir sarežģīts jautājums, un ja mēs logā, raugāmies no tirdzniecības viedokļa, nu, tad uh, jautājums par tirdzniecības tiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām. Ģenētiskie resursi tas atkal ir kaut kas cits ir Nagojas protokols, kas izsaka vēlmi pēc taisnīga risinājuma, bet intelektuālā īpašuma tiesības 27. pantā mm, teica, ka ne uh, augi, ne dzīvnieki nevar tikt patentēti. No vienas puses mikroorganismi, sēklas, tos var patentēt bet, piemēram, kokus nē. Ja tos transformē, pārveido, tad jā, tad var būt patents. Bet šeit ir zināmi nu, kaut kādi tukšumi regulējumā. Jāzina, kam pieder tiesības, kas izmanto, vai tie ir reģionu iedzīvotāji un valstis un kaut kādas zonas. Ja ir laišana tirgu Un pamat iedzīvotāji, vai viņi varēs turpināt to izmantot, jebkurā gadījumā, nu šeit ir stingri jāpieiet jautājumam par sēklu laišanu tirdzniecībā. Jārunā par risinājumiem, un ir svarīgi novērtēt tradicionālās zināšanas, bet tas ir cits atkal jautājums. Mēs īsti nezinām, ko šeit vajadzētu darīt bet jāņem vērā eh, geogrāfiskās norādes, intelektuālā īpašuma tiesības, eh, nu, norādes uz obligāto izcelsmi transformētiem produktiem. Tas ir novatorisks jautājums, un tas ir svarīgs tirdzniecības jomā un atstāja ietekmi uz intelektuālā īpašuma tiesībām. Līdz ar to mums jācenšas Eh, precizēt šo ziņojumu, lai to saistītu ar tirdzniecību un tradicionālajiem produktiem. Un tā ir pirmā viedokļu apmaiņa, un es domāju, ka caur grozījumiem mēs varēsim bagātināt ziņojumu. Paldies! Uh, Vēl kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Tomēr Amēlija, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. vietējo iedzīvotāju iespēju tātad izmantot resursus, sēklas, augus, tradīcijas un tā tālāk. Jā, tas viss ir skaidrs, šīs te eh, tiesības ir jānodrošina. Bet ja eh, kāds monopols, eh, ko izraisa patentēšana, uh, E, tad mēs redzam, ka intelektuālā īpašuma e, sistēma tiesība nedarbojas. Un daudzi Nagojas protokola aspekti un bioloģiskās daudzveidības konvencija e, runā par dažādām, dažādiem aspektiem un tiesībām, bet nevienmēr šīs te īpašumtiesības ir skaidrs, un tas var novest pie neskaidras interpretācijas. Bio daudzveidības eh, direktīva ir pietiekami stingra. Nagojas eh, protokolā mm, ir diezgan grūti definēt, eh, teiksim, visas šīs tiesības, no kura ir jāprasa tiesības lietot vai piekļūt eh, kaut kādiem šiem te resursiem, un šiem jautājumiem nav atbilžu. Konvencijas mērķis sadalot finansējumu uh, vietējiem netiek uh, realizēts uh, biotehnoloģija jomā. Līdz ar to Nagojas protokols neko daudz šajā jomā nespēja mainīt. Biopirātismu problēma uh, ir uh, problēma, ko izraisa pārmērīgas intelektuālā īpašuma tiesības un pārmērīga patentēšana. Un ja mēs uzkrausim vēl vairāk eh, šo īpašumu tiesību sistēmai, tas nepalīdzēs un tas nenodrošinās cilvēkiem viņu brīvību. Un uh, eh, viss efektīvākais risinājums biopirātismam būtu tāds, ka uh, ģenētiskie resursi būtu jāizslēdz no patentēšanas aptvēruma. Un, lai nodrošin... Tas ir tādēļ, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju zināšanām, un tas visvairāk attiecas uz vismazāk attīstītajām valstīm, kurām konvencija cenšas palīdzēt. Ir arī pozitīva pieredze par š... Eh, pielietojušos izņēmumus un e, tas ir arī palīdzējis ģenētnisko pētījumu veikšanai ASV un Eiropas Savienībā. Thank you very much. Let's listen to the commission. I have the indication of three different no komisijas mums ir trīs uh, e, ģenerāla direktorāta pārstāvi. Sāksim ar DigiTrade pārstāvi. Jā, labrīt visiem! Šis ir ļoti interesanta laika sākums, kad parlaments eh, pilnībā tiks iesaistīts apspriežot šo jauno priekšlikumu Nagojas protokola īstenošanai. Ir daudz ģenerāldirektorāti, kas ir iesaistīti, daži pārstāvi šeit arī šodien ir ieradušies, un ko es gribētu teikt? Eh, cilvēki baidās no sarežģījumiem, bet es gribu teikt, ka mēs visi ārējam vienā virzienā un centīsimies nonākt mērķī pēc iespējas ātrāk. No Digitrade perspektīvas es gribētu teikt, ka situācija ir tāda, ka biodaudzveidības konvencija saistībā ar trips nolīgumu darba kārtībā jau ir vairākus gadus. Protams, ka mēs uh, uzklausām dažādas puses, mēs dodamies uz PTO, mēs skatāmies, kas notiek biodaudzveidības konvencijas ietvaros. Uh, Un šķiet, ka ir tāda vispārēja vienošanās eh, par to, ka visi šie trīs eh, tiesību akti viens otru mm, it kā papildina atbalsta. Taču notiek arī jaunas lietas biodaudzveidības konvencijā, Nagojevs protokola formā, un PTO mūsuprāt mums šķiet, ka būtu vērts nogaidīt līdz brīdim, kad Nagojevs protokols būs pilnībā eh, stājies spēkā. Uh, Mums vajadzētu skatīties, kas notiek uh, VIPO, jo viņi strādā vairāk pie šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar tradicionālajām zināšanām, kultūras mantojumu un Andrs Dotas kundze jums ir taisnība, mēs nevēlamies lielāku eh, neskaidrību viešanu. Uh, Mēs eh, laikam pagaidīsim, kā ir diskusijas beigsies šajos divos lielajos formos, un tad skatīsimies, ko mēs eh, darīsim trips eh, nolīguma ietvaros. Es domāju, ka ir vajadzētu izvairīties šeit no emoci emocionālām diskusijām par intelektuālā īpašuma tiesībām. Nagojas nu, protokols dos labumu, tas dod lielāku tiesisko pārliecību, un šīm te vietējām kopienām būs iespēja izlemt, vai tās vēlas vai nevēlas izmantot ģenetiskos resursus, un ja tās ļaus tos kādiem, kādam citam izmantot, tad viņi varēs noteikt, uz kādiem nosacījumiem to var darīt. Un katram, kas gribētu izmantot eh, šos te resursus, eh, būtu jālūdz atļauja, un eh, tas būtu oficiāls process. Un es novēlu labu kopdarbību šajā jomā, jo mēs visi vēlamies, lai uh, šies te vietējās kopienas tiešām varētu gūt labumu no uh, to rīcībā esošiem ģenetiskiem resursiem. Digimarkt ir divi pārstāvi ieradušies, kurš runās uh, markt vārdā. Labrīt, es esmu Alfonso Kalies no DG Markt un strādāju nodaļā, kas, runā, kas strādā pie intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem. Vairākus gadus mēs, mēs VIPO ietvaros runājam par to, kā definēt un regulēt tradicionālas zināšanas, ģenētiskos resursus un jautājums, kas ir saistīti arī ar tradicionālām kultūras izpausmēm. Uh, un, eh, bijis, un Pasaules intelektuālā īpašuma tiesība organizācijā mēs eh, ģenerālajā asamblējā nospriedām, ka turpināsim runāt par šiem trīs jautājumiem. Ir trīs eh, tekstu projekti izstrādāti par šīm te jomām, tradicionālām kultūras izpausmēm, ģenētiskiem resursiem. Un nākamajā gadā ģenerālo asamblēju laikā mēs izstrādājam izstrādāsim galīgos tekstus un plānosim konferenci nākotnē attiec, eh, atkarībā no tā, cik tālu mēs pavirzīsimies sarunās. Eiropas Savienības līmenī ir ļoti svarīgi, Eiropas komisija ir svarīga, lai jebkurš pasākums vai sistēma, kas tiktu izveidot šajā jomā, eh, tiktu apstiprināta vispirms starptautiskajā līmenī un arī Eiropas Savienība vienojās par eh, vien, kopīgu nostāju par ģenerisko resursu avotu atklāšanu un ar to saistīto uh, patentu piemērošanu 2005. gadā. Un tajā laikā 25 dalību valstis vienojās par kopīgu nostāju uh, kā risināt ģenētisko jautājumu atklāšanas eh, jautājumus eh, patentu pieteikumos. Un mēs iesniedzām PTO un eh, VIPO šos te priekšlikumus un viedokļus, kāds ir komisijām dalībvalstīm par šo jautājumu. Un kā šorīt tika minēts, Eiropas Savienības direktīva, kas regulē biotehnoloģiskos patentus. Lūk, tie bija mani komentāri par uh, intelektuālo īpašumu un ģenētiskiem resursiem. Un, protams, par juridiskiem aspektiem, praktiskiem aspektiem mēs esam gatavi vienmēr runāt tieši par šo te specifisko jomu. Paldies! Un Dīdžīs Sanko, mums ir divas dāmas Lūdzu, kura uzstāsies? Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par iespēju komentēt Digi Sanko viedokli par šo jautājumu. strādāju nodaļā, kas ir atbildīga par medikamentiem, kas iegūti, tiek iegūti no augiem. Un mums ir īpaša likumdošana, kas attiec uz augu sugām, arī patentu likumdošana. Bet ne visas sugas uh, ir aizsargātas un ja tās nav, netiek īpaši aizsargātas, tad tās var brīvi audzēt un izplatīt. Vēl viena joma, par ko esam atbildīgi, ir ģenētiskie resursi. Un mēs eh, esam viensprātis par šī ziņojuma mērķiem. Un Nagojas protokolu, kas eh, iedibina eh, procedūru, uh, kā eh, dalīties iespējā piekļūt ģenētiskiem resursiem. Mēs, atbilst, mēs arī mm, atbildam par starptautiskiem tiesību aktiem, kas regulē uh, augu izcelsmes, uh, dažādus augu izcelsmes medikamentus un tā tālāk. Our rapporteur Helmut Scholz for a final remark on this first exchange of views. That... Paldies, man šķiet, ka ir pilnīgi skaidrs, saka referents, ka Man nav te citu jautājumu. Ir skaidrs, kas mums ir jādara, ka mums ir jāpauž savs atzinums un jāpapildina ar to deve ziņojums. Ir skaidrs, ka mums jākoncentrēs tirzniecības aspektiem. Uh, bet tie ir saistīti arī ar citiem aspektiem ikdienas dzīvē. Un arī šīs te pelēkā zona, eh, tā teikt, ir jādefinē, jo tā ir ļoti svarīga šim jautājumam. Un intelektuālā īpašuma tiesību definīcija, tad, kad mēs runājam par ģenētiskiem resursiem, ir ļoti sarežģīta, un eh, mums ir varbūt pašiem jāsaprot, ka uh, Mēs cenšamies to padarīt skaidrāku, piemērojamāku un dodam savu ieguldījumu direktīvas uh, apspriešanā. Tā kā paldies par jūsu komentāriem. Es, ceru, tātad, es domāju, ka mēs novembra sākumā jau nāksim klajā ar pirmo uh, teksta projektu. Paldies! Līdz ar to mēs beidzām šo pirmo viedokļu apmaiņu. Un tālāk. Sestajā novembrī mēs tālāk apspriedīsim eh, šo te ziņojumu tālāk. Ceturtais jautājums. Komisijas prezentācija par. Uh, tas ir 12. darbkārtības punkts. Pašreizies stāvoklis attiecībā uz valsts iestāšanos PTO. Tad, tagad eh, tāda Laosa, Jemena un Taģikistāna. Uzklausīsim komisiju. Un Karlus Himēno pārstāv komisiju. Šķiet, ka tā, kam dodams vārds. Paldies! Eh, labrīt, cienījamie parlamenta deputāta kungi! Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, aizrādot, ka ir pārāk liels troksnis. Vai tiešām man trīsreiz ir jāatkārto, ka nevēlos, lai šeit notiktu kādas neatbilstīgas sarunas? Lūdzu. Komisijas pārstāvam vēlreiz vārds. Vēlreiz labrīt visiem. Un paldies par šo iespēju iepazīstināt jūs ar eh, stāvokli attiecībā uz valsts iestāšanos PTO. 2012. ir bijis ļoti produktīvs gads ar Samo Melnkalni un citām valstīm, kas ir iestājušās. Un šobrīd iestājušos valsts skaits pārsniedz to valsts skaitu, kas gaida rindām. 29 tātad ir iestājušās. Ir liela iespēja tālāk virzīties uz priekšu, īpaši attiecībā uz lezdu valstīm. Un vadlīniju pārskatīšana ir eh, tātad lest valstu iestājai eh, PTO ir ļoti svarīgs eh, pasākums, kur iezīmēs galvenie soļi, kas veicina sarunu veikšanu īpaši par tirgus pieejamību un pārējais periodu piešķiršanu. Taču ir arī mazāk patīkamas lietas. Dažu nesen iestājušos dalību valstu pieeja. Uh, atsakās veicināt to valstu iestāju, kuras vēl nesen bija kolēģi piemēram, ar Laos un Jemēnu Melkalni ir kavējusi sarunas. Krievija nesen ir eh, arī izrādīsies grūts sarunu partneris, eh, lai ļautu Tāģikistānai ātrāk virzīties priekš šajā procesā. Kā es jau sacīju, šīs divas pretrunīgās tendences, tātad no vienas puses pātrinātā iestāja, no otras puses šķēršļi, kas tiek likti. Un uh, tas visvairāk tiek attiecināts uz tām valstīm, kas ir ļoti tuvu iestājai, piemēram, Tadžikistānai un Laosai. Šobrīd eh, jau šī iestāšanās pakotne ir apstiprināta pēdējā darba grupā 28. septembrī, un Laosas iestāja, iestājas dokumentu pakotne tiks iesniegta uh, vispārējā, tātad e, vispārējā jautājuma padomes sanāksmē. Lēmums jau ir iesniegts padomē, un mēs ceram, ka e, tas arī tiks ātri apstiprināts, lai Eiropas Savienība šķiet varētu pievienoties un atbalstīt eh, kopējo viedokli padomēties Bazlaus, kas attiecas uz Taģikistānu, bija Ženēvā pagājušajā nedēļa. Sagatavošanas darbs ir pabeigts, lai varētu darba grupā pieņemt eh, šo dokumentu 9. oktobrī tas notika. Diemžēl ne visas PTO dalībvalsts atbalstīja eh, šo lēmumu. Eh, Krievija noslēja ar procesuālu punktu, ka viņām ir vajadzīgs četras nedēļas, lai izpētītu visus dokumentus, ignorējot to faktu, ka dokumenti ir bijuši pieejami jau no 22. augusta, un tagad darba grupai vajadzēs pulcēties vēlreiz kaut kur ap 26. oktobri ja visas šīs procedurālās lietas tiks atrisinātas, tad mēs ceram nonākt pie lēmuma PTO gal, vispārīgo jautājumu padomē 11. un 12. decembrī šajā gadā. Un šajā sakarā komisija arī ir jau veikusi visu sagatavošanās darbu, un mēs drīz iesniegsim uh, padomas iet, lēmumu projektu, kas ļaus mums pievienosies konsensusam, ja padoma apstiprinās iestāju. Lūk, nu tādi ir šie te pēdējie notikumi. Jemenas gadījumā progress ir labs, bet Ukraina nedaudz ir aizkavējusi divpusējās tirgus atvēršanas sarunas, un mums atkal ir datums darba grupai, lai apstiprinātu pakotni un tad mēs varētu virzīties tālāk uz apstiprināšanu. Citas valstis arī ir progresējušas, tās neiestāsies ļoti drīz, bet mēs gaidām labas ziņas nākamgad, un tās attiecas uz Kazahstānu, ar kuru tiek veikts intensīvs darbs, un tas tā bija arī pagājušajā nedēļā Ženēvā, ir panākts ievērojams progress bet ir divi uh, svarīgi jautājumi, kas ir atrasti, varbūt pat trīs. Pirmais no tiem - Kazahstānas uh, likumdošana autobūves eh, un enerģētikas sektorā. Uh, un uh, arī tur, tas ir, tur ir daudz nosacījumu, kas attiecas uz vietējiem ražotājiem un neatbilst PTO normām. Kazahstāna vēlas pārējais periodu, lai varētu panākt atbildību trips nolīgumam. Un, lai varētu beigties attiecīgi loģiski visu līgumu darbība, bet tas nozīmē, ka dažiem pārējais periodiem būtu jāieliks līdz 42. gadam, un tas nu nav gan pieredzēts, ka kādam tā tiktu atļauts darīt. Eh, galvenās grūtības šai sarunās ir saistītas ar tarifu pielāgošanu par kuriem Kazahstāna jau ir sarunu ceļā vienojusies ar lielo vairumu PTO locekļu, lai uh, izlīdzinātu tos ar uh, muitas savienības tarifiem. Uh, tagad šī muitas savienība ir nodibināta ar Krieviju, Baltkrieviju un Kazahiju, un tas ir diezgan sarežģīti. Uh, Uh, un tas ir katreiz jādara, piemēram, e, es, ka tā paplašinās, tā kā Krievijas, tā kā šeit būs ļoti sarežģīts process, kas, e, kurā dal, līdzdarbosies arī Krievija. Tālāk, e, Serbija un Bosnija, Balkānu valstis šeit sārunas ir daudz tālākas priekšu un attiecībā no ES puses šeit nav nekāda problēma, liela problēma. Mums ir jākoordinē darbs ar viņiem lai vienotos par eh, mūsu pozīcijām un galu galā viņiem tāpat būs jāpieņem ES akī un lai arī ko viņi darītu savā iestāšanās procesā PTO, tas tāpat nevarēs būt pretrunā ar uh, eh, akī nākotnē. Tātad tas ir viss, bet ja deputātiem ir kādi jautājumi, tad lūdzu. Of the došu vārdu komitejas dalībniekiem. Stēdīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Klausoties jūsu teiktajā, es atcerējos, ka vakar um, bija monitoringa grupas sanāksme, un uh, četri no šeit klātesošajiem mm, bija arī šajā sanāksmē, un man ļoti satrauc Krievijas pozīcija Krievija izskatās eh, radīs daudz problēmu. Līdz ar savu iestāšanos PTO, vai, eh, vai, vai šī problēma būs tik milzīga, kā jūs, eh, kā jūs to aprakstījāt, vai Krievija tiešām varēs daudz ko bloķēt? Jo, da, jo tā varētu izmantot savu ietekmi uz daudzām no savām bijušajām satelītu valstīm. Kellere? Kelleres kundze? Paldies. Man ir arī ir jautājums komisijas pārstāvim. Doha raun, uh, ra, uh, sarunu posmu ietvaros, uh, lai iestātos PTO, ir jāatvieglo iestāšanās noteikumi valstīm, lai tām būtu vienkārši iestāties PTO. Tomēr izskatās, ka Eiropas Savienība atbalsta šīs prasības komisijas personā, tomēr uh, Eiropas Savienība ir viena no svarīgākajām iesaistītajām pusēm, kas prasa vairāk liberalizācijas attiecībā uz noteiktiem aspektiem. Piemēram, kandidātu valstīm ir jāno, jā, jānovērš visi eksporta ierobežojumi un jāapņemās novērst šādus ierobežojumus nākotnē lai gan eksporta ierobežojumi pilnībā atbilst PTO noteikumiem. Tātad Te ir PTO prasības eh, un eh, vēl arī citu valstu prasības, kas apgrūtina jebkurai valstī, jo īpaši jaunatīstības valstī, iestāties PTO. Tādēļ es vēlētos zināt, kāds ir komisijas pašreizējais viedoklis, vai jūs uh, atbalstāt to, ka valstīm būtu jāatvieglo iestāšanās process vai arī visām jaunajām uh, Eh, dalībvalstīm būtu jā, jāaizpilda šīs papildu saistības. Un tāpat arī vai jūs esat gatavi nedaudz piekāpties attiecībā uz ierobežojumiem nākotnē? Paldies! ja nav citu komentāru un jautājumu, tad man ir jautājums. man te ir eh, informācija, ka vairākas jaunatīstības valstis, proti Centrālā Azijā, Kazah Kazahis, Kazahstāna un Taģikistāna, eh, tad šīs valstu pārstāvi tikās Almā Atā, un kāds bija šīs sanāksmes rezultāts? Došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies! Es centīšos atbildēt uz šiem jautājumiem pēc kārtas. Kas attiec uz eh, Krievijas eh, izturēšanos un pozīciju, tad eh, Krievijai īsti nepatīk tas, ka valstis, kuras atrodas kuras ir eh, to kādējās satelīta valstis un cenšas pievienoties eh, pasaules ekonomiskajai kopienai, eh, tad uzņemtos saistības, kas apdraudētu Krievijas reģionālās intereses un tas varētu radīt grūtības konkrētajās valstīs, piemēram, Taģikistānā, jo Taģi Taģikistāna vēlas iestāties PTO un ir nostādījis to kā eh, vienu no prioritārajiem mērķiem savai reģionālajai attīstībai. Kad Savienoto valstu vēstnieks pagājušo nedēļu otrdienu Eh, minēja, ka Krievija bloķē Taģikistānas iestāšanās sarunas, tad, tad Krievijas pārstāvis teica, es neko nebloķēju un man nepatīk šādi, eh, šāds eh, formulējums. Es tikai vēlu pieprasu procesuālo, manas procesuālās tiesības izskatīt šo dokumentu vēl četras nedēļas. Es nezinu, kāds, kāds būs rezultāts pēc šīm četrām nedēļām. Es domāju, ka pēc tam Krievijai eh, vajadzēs eh, atbalstīt Taģikistānas iestāšanos. Atbildot uz jautājumu par, ja, par kandidātu valstīm un eh, eksporta nodokļiem, varbūt vajadzētu man šo to paskaidrot. Kopš astoņu ministru sanāksmes ir pārstrādātas, pārstrādāti iestāšanās kritēriji vismazāk attīstītajām valstīm. Tad tās ir vadlīnijas, e, tie nav tādi strikti noteikumi. Un mēs aicinām vismazāk e, attīstītās valstis e, censties sasniegt šīs vadlīnijas. Kas attiecas tad šīs vadlīnijas neattiecas uz tām valstīm, kuras vēl gaida uz iestāšanos. Tas attiecas tikai uz kandidātu valstīm. Mēs mēlamies integrēt šīs valstis uh, daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, un uh, pārāk augstas subsīdijas izkropļo tirdzniecību, tādēļ mēs uh, mēģinām sekmēt, sekmēt, samazināt šādus ierobežojumus Tad tas ir tas, ko es varu pateikt par šo jautājumu. Tātad mēs mēģinam uh, diferencēt uh, jaunatīstības valstis un viss uh, uh, mazāk attīstītās valstis. Kas attiecas uh, uz priekšsādētāju jautājumu, tad nu, tas nav PTO process, tas ir, uh, tas attiecas uz citām starptautiskām organizācijām un uh, Eh, bet, protams, ka mēs ņemam vērā šo valstu situāciju, kā piemēram pagājušo nedēļu eh, Ženēvā. Gan Taģikistāna, gan Kazahstāna uh, ir mūsu sarunu partneri, un mēs cenšamies ņemt vērā to prasības, kad runēju par subsīdijām uh, transporta jomā. Tomēr PTO par šīm valstīm nepieņem nekādus lēmumus, cik man ir zināms. Vai Franciska vēlas izteikties? Jā. Varbūt jūs esat pārpratis manu jautājumu. Es runāju par eksporta ierobežojumiem, nevis subsīdijām un subsīdijām, un te ir uh, ievērojama atšķirība. Komisijas pārstāvis lūdzu. Es domāju, ka tas viss ir cieši saistīts. Eksporta ierobežojumi e, tiek uzskatīti kā ticniecību kropļojoši, un mēs šobrīd arī šeit šobrīd pastāv ļoti daudz šaubu par to, cik noderīgi ir šādi ierobežojumi. Un mēs cenšamies, e, un mēs cenšamies tos pēc iespējas e, novērst. Vai vēl kāds vēlas izteikties pirms balsošanas? Tad ieturēsim divu minūšu pauzi, lai komitejas uh, locekļi varētu ieņemt savas vietas zālē un sagatavoties. Sagatavojiet lūdzu ar savas balsošanas kartes, balsošanas sarakstus. Vai esat gatavi? Sāksim balsošanu. Pirmais, par ko mēs balsosim, būs procesuāls lēmums par tā saucamo e, tirgus piekļuvis regulu. Tad tā, balsojums par lēmumu sākt sarunas ar padomi un komisiju nolūkā panākt agrīna otrā lasījuma vienošanos, jo mēs pieņēmām e, to pirmajā lasījumā. Uh, pirms dažām nedēļām. Vai referents Mārtiņkungs vēlas kaut ko teikt? Davida Mārtiņkungs. 13. darba kārtības punkts par uh, tirgus piekļuvis regulu. Mums vajadzētu pagaidīt eh, komentārs no zāles, jo padome šobrīd izskata šo dokumentu otrajā lasījumā un mums ir jāpagaida, lai mēs varētu atbilstoši rīkoties. Ja mēs, eh, mums ir jāpagaida, jāpagaida ko darīs eh, padome, un tad varbūt novembra sanāksmē mēs varētu balsot par šo dokumentu. Nav iebildumu? Nav iebildumu. Tad pārējām pie 14. darba kārtības punkta. Tarifa likmes kvotu piešķiršana, kas piemērojama koksnes eksportam no Krievijas federācijas uz Eiropas Savienību. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26, 24 eh, pār, 2 atturās, neviens nav pret. Apsveicu referenti. 15. darba kārtības punkts - Savienības muitas kodeks. Muskardini kundze ir referente. Sāksim balsošanu. Man ir lūgums sadalīt uh, balsojumu 3. un 15. grozījumam, tad balsot dalīti. Balsosim par trešo grozījumu, kas pār, pret vai un atturas, pieņemts. 14. grozījums, kurš pār? N tad mums ir jābalso pa daļām. Tas tas, ko es teicu iepriekš. Tad balsosim par 15. grozījumu, kurš pār, pret, pieņemts. 4. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 5. grozījums, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 5. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 18. grozījums, kurš pār, pret, atturas pieņemts. 20. grozījums, kurš pār, pret, atturas pieņemts. 6. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. Septītais. Pārbaudīsim elektroniski sasto grozījumu, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 25 pār. Gandrīz vai vienlīdzīgs rezultāts. Septītais grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 21. pār pret atturas pieņemts. Astotais grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. Devītais pār pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski devīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums, kurš pār, pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums pār, pret atturas pieņemts. Divpadsmitais un trīspadsmitais grozījums 12. grozījums. A, balsosim atsevišķi, tātad par, par 12. pār, pret atturas pieņemts. 13. grozījums pār, pret atturas pieņemts. 14. grozījums pār, pret atturas pieņemts. Otrais grozījums pār, pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par otro grozījumu. Beidzam balsot. pieņemts. Galīgais balsojums balsosim elektroniski. Sākam. Beidzam balsot. 26 pār, un neviens nav balsojis pret, neviens nav atturējies. Absolūti panākumi. Apsveicu Muskardīni kundzi. Nākamais darba kārtības punkts, nākamais dokuments. 16. punkts. Tirzniecības un ekonomiskās attiecības ar ASV. Un referents esmu es. 32. grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. 33. grozījums par pret atturas noraidīts. 34. grozījums par pret atturas noraidīts. 35. grozījums par pret atturas noraidīts. 36. grozījums par pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas noraidīts. 38. par pret atturas Pieņemts. Kompromisa grozījums numur viens, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārējiem pie kompromisa grozījuma numur 15, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 46. kurš pār pret atturas noraidīts. 47. kurš pār pret atturas noraidīts. 49. kurš pār pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 49. elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 50. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 50. Un mēs par to jau balsojām, un tas tika pieņemts. 53. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 54. kurš par pret atturas priekšsēdētāji, varbūt mans komentārs nāk par vēl, tomēr Rubokungs, mans kolēģis, teica, ka mēs vēlamies izņemt no 54. grozījuma vārdu enhanced, jo tas tur ir divas reizes. Ja nav citu iebildumu, tad, tad mēs par to balsosim, kā mēs esam vienojušies mutiski, par tā grozīto versiju. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 55. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 56. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 57. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts trīs identiski grozījumi 58, 59, 60. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski grozījumu bloku no 58 līdz 60. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 66. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 67. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 69. kurš par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 69. grozījumu, sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 68. grozījums par pret atturas noraidīts. 70. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 72. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 73. grozījums, kurš par, pret, atturas, Pārbaudīsim elektroniski 73. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit ceturtais un septiņdesmit piektais grozījums. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 76. kurš par, pret, atturas, pieņemts, ja nemaldos. Pārbaudīsim elektroniski 76. Sākam balsot, beidzam balsot. Šis ir pieņemts. 77. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromisa grozījums numur 2, kurš par pret atturas pieņemts. 83. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums numur 3, kurš par pret atturas pieņemts. 86. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Kompromisa grozījums numur 4, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums numur 5, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums numur 6, kurš par pret atturas pieņemts. Septītais eh, kompromisa grozījums, kurš par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski septīto kompromisa grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 91. grozījums, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 91. grozījumu, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 92. grozījums, kurš pār? Pret. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Jābalsot par astoto kompromisa grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. 98. vai ne? 98. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Nesmu īsti pārliecināts. Pārbaudīsim elektroniski 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Devītais kompromisa grozījums. Kurš pār? Tomēr jābalso par simto grozījumu, saka priekšsēdētājs. Tātad stērdīkunga iesniegtais grozījums, simtais grozījums, kurš pār, pret, atturas, Pārbaudīsim elektroniski. Simto grozījumu sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Devītais, grozīju, eh, devītais kompromisa grozījums. Devītais kompromiss grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 103. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Simtu sestais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 107. kurš par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 107. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 108. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 109. grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. 110. pār pret atturas noraidīts. Kompromiss grozījums numur 10, kurš pār pret atturas noraidīts. Kas pārikungs? Uh, eh, es vēlētos, lai sekretariāts pārbauda, vai gadījumā 100. Uh, eh, Pirmais grozījums neatkrīt. Man liekas, ka to vajadzētu pārbaudīt pirms galīgā balsojuma. Amendment 101. Tad eh, formulējums ir iekļauts kompromisa grozījumā, par kur mēs jau esam nobalsojuši. Vai es varu to tādu pašu jautājumu par 110. grozījumu? Jautājums no zāles. Varbūt mēs eh, vispirms balsosim un pārbaudīsim pēc tam Diesimies atpakaļ pie 101. grozījuma. Tātad 101. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. Turpināsim balsot saskaņā ar balsošanas sarakstu, un mēs balsosim par desmito kompromisa grozījumu. Vai mēs varam pārbaudīt ar 110. jautājumu no zāles? Labi, balsosim par 110. pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums numur 10, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 116. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 116. sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Almost a draw. Gandrīz neizšķirts. 117 split vote, first part. 117. balsojums par daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturs noraidīts. Otrā daļa par. Nē, otrā daļa atkrīt, par to nav jābalso. 11. kompromiss par pret atturs pieņemts. 120. par pret atturas pārbaudīsim 120. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt divdesmit divi par. Pret. Atturas. Šķiet pieņemts. 123 padaļām. Pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas noraidīt. Apsvērumi. Piektais par pret atturas noraidīts, sestais par pret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 15. grozījums par pretaturas pieņemts, noraidīts, 16. par pretaturas noraidīts, kompromiss 13 par pretaturas pieņemts, 18. par pretaturas pieņemts, 19. par pretaturas noraidīts,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 25 par pret atturas pieņemts, 26 par pret atturas noraidīts, 27 par pret. 28 pārbaudam elektroniski. And vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 par, pret atturas noraidīts, 28 par, pret atturas noraidīts, 29 par, pret atturas noraidīts, 30 par, pret atturas noraidīts, 31 par, pret atturas noraidīts, atsaucas Trešais pār pret atturas noraidīts, četri pār pret atturas noraidīts. Ekon priekšlikumi. Ekon septiņi par pret atturas noraidīts. Ekon astoņi par pret atturas pieņemts bet pārbaudīsim elektroniski. Ekon 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko tālāk, Imko 4 par pret atturas pieņemts, Imko 5 pa daļām pirmā daļa par pret atturas. Neesmu pārliecināts. Balsojam elektroniski. Imko 5. pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļā par pret atturs noraidīts. Imko 6 par pret atturs pieņemts, Imko 7 par pretnoraidīts. Imko 8 par pretāturs noraidīts. Imko Trem, trem 2, trem 2 in favor. Tran 2 par pret atturas noraidīts, tran 3 par pret atturas noraidīts, tran 4 pār pret atturas noraidīts. Uh, tran 4, let's check. Tran 4 pārbaudīsim tomēr elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Kaut gan gandrīz līdzīgs rezultāts. Brausā, balsājam par uh, ziņojumu projektu kopumā, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts 24 pār 4 pret. Paldies tiem, kas līdzdarbojās mana ziņojuma uzlabošanā. Es gribētu teikt, ka manas norādes, kas ir pret dažiem grozījumiem, neatiec tik daudz uz saturu, bet gan uz to, ka tās uh, vienkārši pārslogos ziņojumu, ienesot pārāk daudz detaļu, jo šim ziņojumam būtu jābūt skaidram, tādam kas dod ļoti skaidru politisko vēstījumu. Paldies! Item 17. 17. darba kārtības punkts. Atkal mans ziņojums, un tas ir par mājputnu gaļas izstrādājumiem starp, un tātad grozījuma koncesijā attiecībās mājlopgaļas izstrādājumiem starp es un Brazīliju. Sākam balsot elektroniski. Un beidzam balsot. Pieņemts vienprātīgi. Visi piekrīt par putnu gaļu. Nu, neteiksim, ka man tas ļoti patīk, bet, nu, kādreiz kaut kas ir arī jāupurē. Tālāk. 18. punkts par kopējo muitas nomenklatūru, tārifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tārifu. Atkal tas ir mans ziņojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Viens cilvēks, at, vienam atturoties, eh, šīs ziņojums ir pieņemts. Uh, another heavyweight, this time. Tagad nedaudz jānogai. Tā, un tagad 19. Uh, jautājums. Kazāka ziņojums ēstirniecības sarunas ar Japānu. Kompromiss viens par pret. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts, kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. 19. grozījums. Nē, tomēr 26. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. Kompromiss uh, grozījums 39. grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Četrdesmit sestais grozījums par pret atturas pieņemts. Četrdesmit septītais par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim 47. elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. 58. grozījums par pret atturas pieņemts, 11. kompromiss par pret atturas pieņemts, 12. par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pretaturs pieņemts. Tālāk divi grozījumi kopā, 71. un 73. kā identiski par pretaturs pieņemts, 72. grozījums par pretaturs pieņemts, kompromiss 14. par pretaturs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 87. grozījums par pret atturas noraidīts 93. par pret atturas pārbaudīsim 93. sākam balsot un beidzam balsot pieņemts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 atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Pārbaudām ceturto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturs pieņemts. Septītais pret. Septītais. Tomēr ne astotais. Par pret. Atturs pieņemts. šķiet devītais atkrīt, desmitais par, pret, atturas pieņemts, vienpadsmitais par, pret, atturas norādīts, un galīgais balsojums ar grozījumiem sākam balsot. Un beidzam balsot. 23 par, 2 pret, 3 atturējušies. Vāru apsveikt Metinu Kazākungu par šo ļoti svarīgo ziņojumu. Item 20. 20. darba kārtības uh, punkts grozījuma izdarīšana pirmā un otrā protokola pilkumos Eiropas un Vidusjūras reģionu valstu nolīgumam, ar kuru izveido asociācijas starp Eiropas kopienām, dalībvalstīm no vienas puses un Izraels valsts no otras puses. Te ir Polmērpie grozījums, kas pār pretaturas noraidīts, un tad balsojam par rekomendāciju kopumā. Sākam balsot un beidzam balsot. 25 pār 3 pret. Neviens nav atturējies. Tālāk 21. darba kārtības punkts. Mēs eh, runājam eh, par to, ka tas būs indikatīvs balsojums, jo vispirms apetam ir jā balso. Tādēļ Laikšfrīda kungs paskaidrojot, kādēļ mums vajag šo indikatīvo balsojumu. Eh, kolēģi, es pārtraukšu ļoti interesantu uh, eh, balsošanas procedūru, bet man ir daži paziņojumi. Mums bija ļoti labs trialogs pirmdien, kur daži jautājumi tomēr netika apmierinoši atrisināti. Ir atlicis arī kāds procesuāls jautājums. Nav eh, kopīgas izpratnes starp mums, komisiju un padomi par to, ka šis jautājums ir jāatrisina. Bet mēs esam arī ceļā uz to, lai to atrisinātu. Šo jautājumu ļoti rūpīgi pēta mūsu juridiskais dienests, bet uh, lēmums korporā tiks pieņems 24. oktobrī, un tikai tad būs skaidrs, kāds būs galīgais rezultāts. Tātad galīgais balsojums mums varētu būt 6. novembrī. Uh, balsosim to kopā ar Kolumbijas un Peru jautājumiem. Un tas ir loģiski. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos kolēģiem, kas izdarīja fantastisku darbu, īpaši trialogu laikā. Pateikties valdes sekretariātiem un īpaši mana biroja vadītāja, kas pavadīja ļoti uh, Eh, tādu stresainu nedēļu, bet es ceru, ka tas ir beidzies. Iemesls, kādēļ es vēlējos izgaismot šīs problēmas, ir savādā situācija eh, ar to, ka visa vienošanās eh, faktiski ir inta vienošanās, un afet savukārt strādā pie laika grafika, un tā tad ir šī problēma. Tieši par to vajadzētu padomāt, lai mums tā nebūtu vienmēr. Tā kā kolēģi, liels, liels jums paldies! Sarunas ir bijušas ļoti labas. Um, un līdz mums ir šīs drošības klauzulas, eh, tur ir iekļaut šie sociālajie jautājumi, tas ir jaunums un tas ir lieliski. Mums ir faktiski tāda Koreja plus, un mēs ar to strādājam, un paldies spēju runāt, un tālāk es jūs vairs netraucēšu. Pālo, lūdzu. Jā, es gribēju atbalstīt to, ko sacīja Laisfrīda kungs. EPP vārdu, eh, tautas partijas grupas vārdā mēs atbalstam viņa argumentus un vēlamies pateikties īpaši sekretariātam par ieguldīto darbu, jo viņam tiešām nācās strādāt ļoti intensīvi, lai par to varētu balsot. Un tikai viņiem pateicoties, šis balsojums bija iesp ir iespējams, un jo ātrāk, jo labāk mēs noskaidrosim šo uh, neatrisinātos jautājumus kopā ar padomi un komisiju, mēs arī varēsim noslēgt uh, šo darbu. Jā, situācija skaidra, mēs esam vienojušies par kaut ko ar komisiju, bet mēs neesam vienojušies par to, ko esam, par ko esam vienojušies. Ļoti mulsinoša situācija. Uh, tas ir indikatīvs balsojums, tātad galīgais balsojums būs novembrī. Uh, Tā kā lūdzu komisijai e, ievies lielāku skaidrību par to, par ko tad esam vienojušies. Nu, tad balsojam. Sākam balsot. And vote is. Un beidzam balsot. Pieņemts 22 pār 2 pret 2 atturējušies. Apsveicu Laišvrīda kungu. Un tagad atzinums, apet atzinums par šo pašu jautājumu. Par vienošanos, par nolīgumu, kas ir 80% tirzniecības komitejas atbildība. Pablo Zalba ir uh, referents, ir divi grozījumi, pirmais un otrais, tādēļ balsosim par tiem kopā. Balsosim par uh, pirmo, par pret atturas noraidīts un galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā. Ja Tātad dodam piekrišanu šim nolīgumam tajā daļā, kas attiecas uz tirdzniecības sadaļu ar 20 balsīm par un 4 pret. Un līdz ar to arī balsošana ir beigusies. Paldies! Thank you. Okay. We have to do this, and then we have another item, which is the ambassadors. The... Ladies and gentlemen, our job. Dāmas un kungi, mēs vēl neesam pabeiguši savu darbu, tādēļ lūdzu tie, kas pamet šo telpu, izdariet to pēc iespējas ātrāk. Tie, kas paliek, lūdzu ieņemiet savas vietas, sagatavojieties darbam. Un, kad es saku sagatavojieties darbam, es to tā arī domāju. Hush, please. Okay. Lūdzu, ievērot klusumu. Joint Items 23 uh, and 24. 23. un 24. darba kārtības punkti, tās būs kopīgas debates. Viedokļu apmaiņa ar iesaistītajām pusēm par par par diviem paralēliem eh, ziņojumiem, kuriem abiem es esmu referents. May I ask you, all of you who are queuing? Lūdzu, tie, kas eh, veido rindu zāles aizmugurē, doties uz, eh, uz izēju pamest šo telpu. This is about one of the many. Tas ir par vienu no uh, ANO uh, Eiropas ekonomiskās komitejas uh, no, no regulām, kas ir transporta jomā. Un, kā jūs zināt, tad uh, šī komiteja bija ļoti radoša un tā, dar, tā darbojas attiecībā uz Eiropu Tad tā centās izveidot sadarbību, ekonomiskās sadarbības instrumentus starp Eiropu, Centrālā Ameriku un atsevišķām Azijas valstīm, iekšzemes transporta jomā, lai veicinātu personu un preču apriti e, pa iekšzemes transporta ceļiem. Ir trīs savstarpēji ANO nolīgumi par e, autotransporta līdzekļiem šo uh, komisijas priekšlikuma mērķis, par kuru mēs šobrīd debatēsim, ir vienkāršot un pātrināt procedūru uh, un es eh, regu, regulu balsošanā at, at, attiecībā uz 1958. gada nolīgumu un paralēlo nolīgumu. Tātad šobrīd šī transporta līdzekļu sistēma tiks eh, aizstās ēs tiesību aktus un ātrāk tiesību aktu pieņemšana ļaus rēģēt ātrāk, kad tiek saņemti regulatīvi pieprasījumi no, eh, no pakalpojumu sniedzējiem. Pēc manām domām šī sistēma ir ārkārtīgi svarīga mūsu transporta nozarei. Tas ir arī standārds transporta līdzekļu eh, noteikumiem eh, brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu kontekstā. Tā, tā ir ļoti vērtīga platforma, kas ļauj nodrošināt eh, konverģenci. Sakārtīgi svarīgi mūsdienās, lai novērstu svarīgākās tirdzniecības barjeras. Un ļoti bieži šīs barjeras ir tādas tiesiskas nesakritības. pat notiks viedokļu apmaiņa ar iesaistītajām pusēm. Un vispirms uzklausīsimies, uzklausīsim Garsīs kungu, kurš ir pasaules transporta līdzekļu noteikumu saskaņošanas uh, organizācijas pārstāvis. Dodu jums vārdu, Garsīs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies, ka devāt mums iespēju paskaidrot, kā mēs sagatavojam uh, noteikumus transporta, uh, autotransportam. Tātad te būs vairākas daļas, un šīs prezentācijas mēģis ir informēt jūs visus par pasaules fórumu aktivitātēm, kā arī uh, Eh, paskaidrot dažādas ANO nolīgumus, piemēram, 58. gada nolīgumu un paralēlo nolīgumu, un kā šie nolīgumi var sekmēt starptautisko tiedzniecību. Tā būs, eh, šī prezentācija ļoti gara, tomēr man ir tikai dažas minūtes, tādēļ eh, jūs varēsiet saņemt šo prezentāciju tās pilnājā versijā. 1952. gadā mēs sākām darbu pie šīs sistēmas. Uh, un uh, nu, tika pieņemti vairāki paralēli nolīgumi. 2011. gadā mums ir iz, izveidoti uh, tirgus kvalitātes standarti. Uh, arī uh, mums ir jāsako līdz arī tam, lai degvielas kvalitāte būtu atbilstoša, lai var, varētu tikt ievēroti noteikumi. emisiju līmeņi, eh, ja līmenis sma, smagajām automašīnām 98. Eh, gadā Uh, eh, 90. gadā tika, tika nodrošināts tādā līmenī, lai tas atbilst ES standartiem, un uh, ogliskābās gāzes uh, Eh, izmešu līmenis ir 20% salīdzinājumā ar 100%, kas kā tas bija 98. gadā. Kā priekšsēdētājs jau minēja, mēs eh, darbojamies ANO eh, ekonomikas, ekonomikas komisijas, komitejas ietvaros, kas darbojas Ženēvā. Un mēs cenšamies strādāt pie eh, transporta līdzekļu noteikumu saskaņošanas. Eh, mēs darbojamies pie aktīvās un pasīvās drošības, pie vispārējās drošības jautājumiem un strādājam ar darba grupām. Eh, piemēram, pie, pie bremžu sistēmas, trokšņa samazināšanas pasīvās drošības sistēmām. Mums ir dažādas darba grupas. Jā Un mums ir administratīvā eh, komiteja, kas koordinē darba grupu darbu. Eh, šīs lapas eh, apakšā jūs redzat, ka ir arī neformālas grupas. Tātad, ja jautājumu izskatīšanai vajadzīgs vairāk kā 27 sesijas izskatīšanai, nu tad tad, eh, tad mēs eh, pasaules fórumā izveidojam pagaidu darba grupas, kas strādā ar šiem eh, darbietilpīgākajiem jautājumiem. Līdztekus šīm oficiālajām un neoficiālām darba grupām ik pēc divām dienām notiek sanāksmes, kas strādā pie pasaules fóruma tēmām. Tātad Ženēvā mēs administrējam trīs nolīgumus, un es runāšu tikai par pirmajiem diviem, jo tie ir saistīti ar e, automašīnu uzbūvi. E, tad pirmais ir par e, automašīnu tipu apstiprināšanu. Un mēs esam e, izstrādājuši e, gandrīz 130 dokumentus. E, Eh, mums ir 53 eh, iesaistītās puses, līgumslēdzējas eh, puses. Un 58 līgumi no šiem 129 nodošana līdzīgus noteikumus, kāda ir pieprasīta paralēlajā nolīgumā. Tātad tie attiecas uz transporta līdzekļu būvi un sasauc ar diviem ANO nolīgumiem. countries party, eh, parties to the 1958 agreement. There are... Tad, eh, tad jūs redzat pēc krāsām valsts sagrupētas dažādās grupās un eh, atkarībā no vietējās uh, likumdošanas. Tātad š, mūsu organizācija ir atvērta visām valstīm, ne tikai apvienoto nāciju organizāciju ietilpstošajām valstīm. V, eh, v, var piedalīties arī eh, valstiskas un nevalstiskas organizācijas, tomēr tikai kā konsultanti. Tomēr nav nevienas citas uh, līdzīgas organizācijas pasaulē, un mēs, mūsu darbība ir pārskatāma, jo mūsu dokumenti ir brīvi pieejami mūsu tīmekļa vietnē. Koncentrēšos, koncentrēšos uz galvenajām 58. gada nolīguma uh, normām. Tā tad līgumslēdzējas puses, un tas ir svarīgi, e, uz tām attiecas visas e, šīs te regulas, un to pieņemšana ir viņām obligāta. Un šīs ANO regulas bija alternatīva nacionālajai vai reģionālajai likumdošanai. Un tātad eh, šos nolīgumus ir slēgušas eh, pievienojušās puses. Eiropas Savienība balsoja ar 27 balsīm. Procesa sākums ANO E, sāks ar to, ka šīs regulas tiek paziņots visām valstīm un tās ir piemērojamas, ja vien valstis neiebilst. Dalībvalsts nav spiestas to darīt nolīguma ietvaros, tās var izlemt to tos nepiemērot. Tāda pati procedūra attiecas arī uz grozījumiem, un es gribētu teikt, ka pagājušajā gadā mēs pieņēmām vairāk kā 130 grozījumus uh, 129 ekso, esošajām regulām. Tas attiec uz, un mēs uh, sekojam tehniskajam progresam un papildinam mūsu regulas. Ano regulas, kad valsts pielē, nolem tās piemērot, tās tiek piemērotas bez grozīmiem. Un līdz ar to tas ir saistīts ar vienotu sistēmu uh, tipu um, transporta līdzekļu tīpu apstiprināšanai. Uh, visi transporta līdzekļi tiek marķēti, un līdz ar to ir noteikts marķējums ražošanas atbilstībai. Ir 48 eh, dalībnieces, kas pievienojas 58. gada nolīgumam, un ir citas, kas ir procesā un gatavojas tam pievienoties. Un tālāk 98. gada nolīgums. Viena liela valsts otrā okeāna, okeāna pusē nolēma nepievienoties savstarpējās atzīšanas eh, principiem 58. gada nolīgumā, bet gandrīz 90% normu. 98. gada nolīguma atbilst 58. gada nolīgumam. Tur nav administratīvo normu, tur nav tīpa apstiprināšanas sistēmu. Uh, transporta līdzeklis var ražot saskaņā 98. gada nolīgumu, bet administratīvi tās ir jāapstiprina katrā attiecīgā atsevišķajā valstī. Tur ir tehniskie nosacījumi, eh, izpildījuma nosacījumi, tehniskās prasības, ja tas viss ir paredzēts, bet eh, administratīvā daļa šeit iztrūkst. Mēs jums, ja vēlties saņemt, varam mūsu publikācijas nosūtīt, un beigšu prezentāciju paskaidrojot par to, kā W29 regula var palīdzēt, piemēram, ar tehniskajām normām. Ja valstis piemēro šīs normas, tad tām ir vienādi nosacījumi attiecībā uz transporta līdzekļiem. Un runājot par drošību un vidas aizsardzību, tad ir izrādījušies, ka, izrādījušās šīs normas kā ļoti efektīvas normas. Uh, jo uh, jāsaka, ka katrai valstī atsevišķi uh, izstrādāt šīs normas ir ļoti dārgi, un tāpēc mēs uh, liekam priekšām valstīm piemērot mūsu izstrādātas normas, un ANO par to nekas nav jāmaksā, tas, tas var izmantot par velti. Mm, tas ir īpaši iesakāms jaunatīstības valstīm Eh, tās reizēm iebilst, ka tas, tām ir grūti tās piemērot, jo eh, tās atbilst augstākiem tehnoloģiskiem standartiem, kas viņiem varbūt ekonomiski nav izdevīgi, bet viņi var piemērot iepriekšējo versiju, kas nav tik stingra. Un 58. gada nolīguma valstis piemēro eh, normas bez grozījumiem, 98. gada nolīguma valstis jau ar grozījumiem. Uh, Tirzniecībai visvarīgākā ir savstarpējā atzīšana. Tātad, ja valstī A šī regula tiek piemērota un tur tiek ražot transporta līdzekļi atbilstošiem normām, tad tas ir jāapstiprina visām pārējām valstīm, kas pievienojušās šim nolīgumam. Re, tātad normu o, atzīšana ir svarīga. Un paldies par uzmanību! thank you. Paldies par lielisko prezentāciju. Es esmu ļoti daudz ko jaunu uzzinājis. Un es arī studēšu jūsu prezentācijas slaidus. Kā es saprotu, šeit ir arī Eiropas uh, transporta līdzekļu asociācijas pārstāvis. Paldies, ka ieradāties. Paldies. Es došu vārdu eh, regulatīvo noteikumu ekspertam, kurš dodas eh, sagatavot savu prezentāciju. Taču pirms prezentācijas vēlos teikt dažus vārdus, ka mūsu nozarē, tad, kad notiek eh, brīvās tirdzniecības nolīguma pārunas, tad, e, teikt, e, e, es pieprasu, lai tiktu iekļauts attiecīgais dokuments, jo ne visas valstis to vēlas darīt, eh, piemēram, Merkusur valstis, Kanāda un Japānā. Mums ir zināmas problēmas ar, eh, ar UNEK eh, noteikumu piemērošanu. Ceru, ka mums izdosies šīs nesaskaņas atrisināt. Paldies!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 un tā aicina arī citas saistītās puses ārpus Eiropas Savienības pievienoties 58. gada un 28. gada nolīgumiem, lai nodrošinātu uh, tiesību aktu saskaņotību šajā jomā. Mēs aicinām varas iestādes uh, ne, ne, nesastādīt, neveid, neradīt savus tiesību aktus, noteikumus, bet uh, atbalstītu 29. darba grupu, eh, veid, eh, pasaules, pasaules, standa, pasaules mēroga standārtu eh, veidošanā un pieņemšanā. Piemēram, Krievija mēģina radīt pati savu sistēmu, un mēs mēģinam šo valsti pierunāt, rīkoties saskaņoti ar mūsu darba grupu Mūsdienās visas valstis ārpus Eiropas Savienības - Ķīna, Japāna, Koreja - cenšas izstrādāt e, savus eh, tipu apstiprināšanas noteikumus un mēs eh, eh, mēģinām, mēs mudinām tās eh, ņemt vērā Eiropas Savienībā izstrādātos noteikumus un mēģinām tās pierunāt, ražot transportlīdzekļus atbilstoši vienotam globālajam standartam, kas palīdzētu samazināt izmaksas patērētājiem un būtu ar daudz citu ieguvumi. Tas ir viss, ko es vēlos teikt par šo tēmu. Paldies! And... Liels paldies par jūsu prezentāciju. Sāksim diskusiju komitejā par šiem jautājumiem, kurš vēlas izteikties. Kaspāri kungs, Antlangēs kungs. Trai dinge, die... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs lietas, kuras es gribēju minēt, un varbūt ģenerāla uh, sekretārs uh, eh, no W29 grupas varētu atbildēt uz manu jautājumu. Jā, tas ir labi, ka mēs izstrādājam globālos standārtus, ņemot vērā mēroga ekonomiku. Tas, uh, protams, varētu būt ļoti vērtīgi, lai mēs izstrādātu šos kopējos standārtus. Bet šajā jomā, es domāju to, cik tie ir īstenojami. Ja mēs runājam par izplūdsgāzēm, par troksni un tā tālāk, tas arī ļoti interesē mūsu pilsoņus. Un, ja mēs pieņemam kaut kādus lēmumus attiecībā uz izpildi, izpildi ar nozars pārstāvjiem, viss jau ir labi. Ja mēs runājam par, piemēram, par izplūdes gāzu uh, normām un, un, un, un to, cik veiksmīgi tas tiek darīts, bet īstenībā uh, Eiropas likumdošana, kas ir pieņemta šajā parlamentā, zināmā mērā ir atbildīga par šiem panākumiem. Un standartizācija pasaules tirgos nevajadzētu novest pie demokrācijas deficīta vai samazinājuma. Jautājums ir par to, kā mēs varam turpināt kontrolēt šos procesus. Otrakārt, Mums ir ļoti nozīmīgi tirdzniecības partneri, kas nevienmēr uh, ņem vērā visus, visas normas, uh, kas uh, tiek liktas priekšā. Pašlaik, piemēram, ir sarunas ar uh, Japānu Japānu, jo Japānai joprojām ir jāpanāk atbilstība simts dažādiem, dažādām normām, lai varētu piekļūt tirgiem. Kādi ir, kāds ir iespējas, ka ja Japāna izpildīs šīs prasības tuvākajā laikā? Tātad trūkst apmēram simts dažādu standartu un tiesīs, tiesību aktu, kas viņam īsti pietrūkst. Nu, tālāk. Vai daudz kas ir atkarīgs no testa cikla uh, transporta līdzekļiem? Mums vajadzētu kaut kādu kopējām normām par CO2 emisijām, par citām izplūdes, eh, par citām kaitīgām vielām izplūdes gāzēs, par trokšņa līmeņiem. Tātad kāds varētu būt šis te vienotais cikls, ko varētu atbalstīt gan ASV, gan Japāna, gan Eiropas Savienība? Paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Nē, šķiet, ka ne. Tad uzklausīsim komisiju. Obrigado. Uh, thank you, Mr. Chairman. Obrigado. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija uzskata, ka šie priekšlikumi ļoti svarīgi. Mēs piekrītam interesētajām pusēm, ka lēmumi, kas ir pieņemti WP29 ietvaros, globālās eh, harmonizācijas sakarā. Un mēs integrējam arvien vairāk uh, ANO EK Uh, eh, sistēmas un saskaņoja un uh, ieviešam tajās arvien vairāk Eiropā spēkā esošās tipa apstiprināšanas sistēmas. Un līdz ar to ir svarīgi, lai mēs tās visas saskaņotu ar Lisabonas līgumu un vienkāršot to, ko mēs liekam priekšā darīt. Paldies par jūsu ieguldījumu. Nu, protams, ka globalizācija ir vajadzīga globāla standarta, es tam piekrītu, un mūsu vienīgā uh, pieredze ar Eiropas Savienības eh, integrāciju rāda, ka nav iespējams kopējs tirgus eh, bez kopējiem standartiem, un veidojot iekšējo tirgu, nacionālos tiesību aktus aizstāja Eiropas tiesību akti, ja mēs patiešām vēlamies reālu tirniecības globalizāciju, tad arī ES eh, regulējums ir jāiz, un nacionālais regulējums jāizstāja ar globālu regulējumu. Un tādēļ e kā platforma ir laba un mums ir tajā jāturpina investēt un runāt par, un tieši Langas kungs to īpaši pasvītroja. Eiropas regulējums ir federāli, federatīva tipa regulējums, bet mums ir jānodrošina, lai parlaments nezaudētu savu lomu šo normu un noteikumu izstrādē attiecībā uz transporta līdzekļu standartiem. Mēs to ļoti vēlamies. Un kā Lāngas kungs jau sacīja, divpusēja tirdzniecības noliegumi ir lieliska svira, kas ļauj mums uh, uzspiest, nu varbūt tas ir par spēcīgu teikts, bet izdarīt spiedienu uz mūsu tirzniecības partneriem, lai viņi piekristu šiem standartiem. Un Japāna šeit ir ļoti svarīgs partneris. Mēs uh, izdarām spiedienu uz Japānu, esmu referents par Japānu, jūs zinat, kā jūs zinat, es zinu, par ko es runāju. Un visi, ieskaitot Japāņu, zina, uh, ka nolīguma nebūs, kamēr Japāņi nepievienosies un nesāks ievērot šīs normas, kas attiec uz automašīnām. Tieši tur ir ierobežojumi Eiropas mašīnām, Eiropas automašīnu nonākšanai Japānas tirgu, un uh, Japānas ielās tikpat kā nav redzams Eiropas maš, automašīnas, bet tas attiec uz regulējušiem standartiem. Bet, ja Japāna uh, attiecīgi izmainīs savu likumdošanu, tad šīs te barjeras tiks novāktas, jo tarifi nav, barjeras tarifu nav. Un tas pats attiecas arī uz ASV. Arī šeit ir atšķirības starp regulējumu standartos. Un politiski tas ir ļoti svarīgi un arī ekonomiski ļoti svarīgi. Paldies, paldies par jūsu dalību šajās diskusijās. Un vēlāk es nākšu klajā ar savu ziņojumu projektu un eh, kad tas īsti notiks, tas vēl ir jāizlemj. Any questions to our guests? Vai ir jautājumi mūsu vieslektoriem? Yes, Bernd Lange raised the number of. Langas kungs minēja vairākus jautājumus, es arī komentēju kaut ko varbūt. Mūsu cienījamie viesi varētu paust savu atzinumu, savu viedokli. Rāmas kungs, lūdzu, paldies, priekšsēdētāji. Nu, neko jau vairāk es nevarēšu piebilst uz pirmajiem diviem jautājumiem, ko uzdeva vācu kolēģis. Mēs nes, neizstrādājam jaunas, eh, jaunu regulējumu. Mūsu uh, normas tiek piemērots visā pasaulē, mēs tā saucam par ANO uh, regulām un 58. gada vieno eh, nolīguma eh, papildināšana un grozīšana, tās mērķis bija tiešām eh, paplašināt to un pārvest par īsto anno regulējumu. Un svarīgais, lai būtu tiešām šis te kopējais testēšanas cikls pieņemts. Runājot par emisijām no uh, motocikliem, piemēram, mums jau ir kopējs testēšanas cikls. Mēs strādājam pie vieglo automašīnu, pasažieru automašīnu, kopējā cik, testēšanas cikla, ieskaitot CO2 emisijas. Nu, neiet mums viegli, jo mēs cenšamies apvienot uh, viedokļus par dažādiem cikliem un režīmiem, kas pastāv dažādās valstīs. Ķīnā, Indijā, ASV, Japānā, Korejā, visā Eiropā, un ir ļoti grūti rast vienošanos bet eh, trijos gadījumos mums tas ir izdevies, un mēs turpinām to darīt. Japāna arī ir dalībvalsts 58. gada nolīgumam un arī 98. un viņi arī piemēro mūsu regulējumu, bet kad viņi pieņem kādu mūsu regulu vai kādas mūsu normas, tad viņu nacionālās normas vairs nav spēkā. Eh, piemēram, arī Eiropā ir līdzīgi, ja tiek pieņemti kādi, eh, kādas no mūsu normas, tad Eiropas saimnības direktīva šai sakarā zaudē savu spēku. Paldies. Jā. Es arī varētu atbildēt uz dažiem jautājumiem. Rāmas kungs jau sniedz vienu atbildi. Harmonizētā testēšana. Jā, šeit mēs jau daudz ko darām. Ir vēl kāds mehānisms attiecībā uz troksni. Daļa likumdošanas ir tomēr tādas, par kurām suverēnas lēmums pieņem vienošanās dalībnieces. Tā tad tas nav jāizlemj Ženēvā, bet faktiski konkrētie limiti tiek pieņemti attiecīgi katrā, dalība, katrā valstī atsevišķi. Nākošā tēma. Un te ir zināma tāda neusticība tam, tas, kas tad īsti Ženevā notiek un kā mēs varam būt pārliecināti, ka viņi pieņem likumdošanu, kas nāk par labu visiem. Es centos paskaidrot, ka uh, Automobīļu ražošanai viena no problēmām ir tā, ka jūs izstrādājat globāls eh, regulējumi, tie ir visstingri, tās ir visstingrākās normas, jo neviens negrib eh, zemākus standartus, kā jau tiek piemērot attiecīgajā valstī. Tā kā mums ir jābūt saprātīgiem, un līgums slēdzējas puses protams, kā rīkojas savu valstu pilsoņu interesēs. Lielas paldies! Beidzam diskusijas par šo tēmu un pateicos mūsu vieslektoriem. 24. bijis darba kārtības punkts, pēdējais par grozījumu izdarīšanu lēmumā par paralēlo nolīgumu starp Austrumu un Dienvidu Āfrikas valstīm un Eiropas Savienību. Kā jūs zinat, tad ANO šis nolīgums tika noslēgts ar Seišelu salām, Zimbabvi, Maurīciju un stājās spēkā 14. maijā šajā gadā, bet mums tas eh, tā, sākās tā provizoriska piemērošana, eh, un viens no ēnu referentiem ir Kaspārīkungs, un tāpēc eh, ļaušu viņam iepazīstināt ar šo jautājumu. Priekšstādātāji kungs, dārgie kolēģi! ir labi pievērsties beidzot šim jautājumam, jo mēs eh, debatējām par šī, šī reģiona valstīm jau sen un par attiecīgiem nolīgumiem. Ir situācija, kas ir pretrunā ar PTO normām, uh, Un eh, jau 2001. gadā mēs vienojāmies par to, ka um, būs sarunas par to, lai noslēgtu nolīgumus, kas atbilst PTO normām. Un kopš 2002. gada šie partnerības, ekonomiskās partnerības nolīgumi tad arī tiek diskutēti. Un kopš 2008. gada janvāra mums nav vēl izdevies nonākt pie pilnas atbilstības PTO normām. Mūsu komitejā mēs neesam piešķīruši pietiekami lielu uzmanību šim jautājumam un rosinājuši komisiju atsākt šīs sarunas, bet mums ir nolīgums ar Austrumu un Dienvidāfrikas valstīm provizoriskais nolīgums, un es ceru, ka mēs ļoti ātri varēsim tagad nonākt pie um, procedūras beigām, un tāpēc es lūdzu šodien iekļaut šo jautājumu darba kārtībā. Es redzu, ka ir attiecīgo ieinteresēto valstu pārstāvi, un mēs uzskatām, ka Eiropai tas varbūt neko daudz īpaši nedos, bet īpaši jārosina ekonomiskā attīstība partnervalstīs. Es domāju, ka es tiešām labprāt uzklausītu ieinteresēto valstu pārstāvu viedokli mūsu komitejā. Paldies! Uh, is manuprāt, šī diskusija notiek īstajā brīdī. Nu, klausīsim varbūt komisiju pirms mēs sāksim diskutēt. Mūs, mūsu vidū ir Pīters Tomsons, kur jūs esat. Pal Labrīt, priekšsēdētāji. Paldies par man doto iespēju šeit izteikties. Un jo īpaši pateicos, kas pāri kungam referentam šajā jautājumā un par viņa Eh, ieteikumu pātrināt šo procedūru. Esmu arī pateicīgs par viņu ieguldīto darbu, ko viņš veica agrīnajā fāzē, kad parlamentam vēl oficiāli nebija šī dokumenta, tomēr viņš strādāja pie šī dokumenta un 2009. gada martā sastādīja rezolūciju. par, par Eiropas partnerības nolīgumiem kopumā. E, tie ir visaptveroši nolīgumi. Mums ir viens ar Papo Gvinēju. Tomēr šis konkrētais nolīgums ir tāds, kas e, provizoriski tiks piemērots Āfrikā. Tādēļ tas ir tik svarīgs. Esmu Es uzskatu, ka eh, šis līgums ar eh, Austrum eh, Āfriku būs ļoti veiksmīgs, jo ir iespējams veikt vairāk investīciju pateicoties šim nolīgumam. Es ceru, ka. Es ceru, ka valstis arī nopietni ievēros savas saistības, uz kurām tās, kurām tās piekrīt parakstot šo, šādu nolīgumu jūs saņemsiet eh, faktu lapu par šo nolīgumu. Eh, tad tajā ir runa par dažādiem jautājumiem, ne tikai par liberalizāciju, tā tīsumā Austrum un, uh, un Dienvidu Āfrikas reģions ir ārkārtīgi sarežģīts kompleks, ne tikai geogrāfiskā nozīmē, bet arī no, no ekonomiskā viedokļa. Sākotnēji mēs noslēdzām nolīgumu ar sešām valstīm no 11 valstīm, kas ir šajā reģionā. Uh, 2009. gadā tikai četras valstis faktiski parakstīja šo nolīgumu. Es kopā ar baronesi Ashtonu biju klāt, kad šīs četras valstis 2009. gadā parakstīja nolīgumu. Madagaskara, Maurīcija, Seišēlu salas un Zimbabve bija šīs četras valstis. Divas valstis, kuras uh, atkrita, bija Zambija un Komoru salas iespējams, ka tās eh, neparakstīja, eh, neparakstīja šo eh, nolīgumu attiecīgajā brīdī dažādu politisku iemeslu dēļ. Kāds ir šī nolīguma mērķis, kā pagaidu nolīguma mērķis? Tātad pirmām kārtām tas uzlabo, nodrošina juridisko noteiktību un es pateicīgs Kaspari kungam, kurš nodrošināja atsauci uz PTO prasībām, tad tas nodrošina šīm valstīm piekļuvi ēst tirgumu, un tas bija uh, galvenais mērķis, kad mēs sākām darbu pie šī līguma 2007. gadā. Tas, uh, ra, ra, tas nodrošina iespēju partnerību veidošanai attīstības jomā. Un, protams, ka mēs koncentrējamies uz tīdzniecību. Eh, treškārt, tas nodrošina turpmākas iespējas reģionālajai integrācijai Tas, ka šīs valstis ir pieņēmušas šādu lēmumu, lēmumu kopā, pats par sevi ir apsveicams e, notikuma pavērsiens. Un visbeidzot, tas nodrošina pamatu e, dziļākai un plašākai partnerībai un varbūt tādam visaptvarošākam līgumam, pie kura mums ir jāstrādā. Īstenošanas kontekstā ir vērts atcerēties, ka 2009. gadā kad eh, līgums tika parakstīts, eh, notika eh, uzņēmējdarbības konference, kas palīdzēja, palīdzēja, palīdzēja labāk izprast šī, šī līguma būtību. Šogad mēs nu, rīkojām īstenošanu, ar īstenošanu saistītu semināru. Tas notika martā, un arī tajā mēs koncentrējāmies uz, abu, uz šo četru valstu uzņēmēju kopienas pārstāvjiem. Es ceru, ka eh, notiks EFA komitejas sanāksme eh, nākamnedēļ, 19. oktobrī. Eh, detaļas vēl nav īsti zināmas, tomēr es ceru, ka pēc šīs sanāksmes mēs varēsim jums paziņot par rezultātiem. Un kā pēdējais komentārs priekšādātāji, manuprāt, es šobrīd šobrīd ļoti nopietni uztver rekomendācijas, kuras parlaments pieņēma 2009. gada mārtā. Un tajā ir ietverti vairāki jautājumi, eh, kurus varbūt detalizēti šeit neskaidrošu, tomēr mēs esam ņēmuši vērā Eiropas parlamenta ieteikumus eh, šajās uh, sarunās. Un es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja jums tādi ir. Paldies! Paldies! faktu lapas eh, jums ir izdalītas un tajā ir sniegtas, eh, sniegtas, eh, sniegti galvenie aspekti, kas attiecas uz šo nolīgumu un EPA sarunām, kā arī sadarbību ar iesaistītajām valstīm. Tas, tas ir ļoti tāds kompakts dokuments ļoti koncentrēta informācija. Iesaistīto valstu liberalizācija eh, notiek atkarībā no, attiet, atkarībā no to attīstības. Piemēram, Madagaskarā un Zimbabvē tas, no, tas notiks 80% apmērā savukārt. Maurīcija un Seišēlas salās tas uh, notiks 95% apmērā. Tas eh, atbilst mūsu pieejai, eh, mūsu asimetriskajai pieejai, ņemot vērā katra, af, katras Āfrikas valsts attīstības līmeni. Te ir Zimbabves vēstniece vēl nav ieradusies. Viņai bija jābūt šajā sanāksmē, tomēr ar mums šeit ir Madagaskaras pārstāvis. Es uh, izlaidu m, m, Maurīcija, jātad Maurī, pārstāvis no, pārstāvi no Maurīcijas arī ir šeit klāt mūsu sanāksmē. Paldies, ka ieradāties. Vai vēlaties izteikties? Yes. Professor, thank you. Paldies, godājumie deputāti un priekšādātāji, ka uzaicinājāt mani uzstāties šajā sanāksmē un paust eh, mūsu valstu viedokli par ekonomiskās sadarbības nolīgumu. Pašā sākumā vēlos atvainoties eh, par to, ka vēstnieks šeit nav ieradies, jo viņš devies misijā uz Maurīciju. Es darīšu visu, es, es, uzstā, es centīšos jums sniegt pēc iespējas labāku pārskatu un nerunāt pārāk gāri. šeit klāt ir arī mans kolēģis Umeša kungs, kurš kuram varbūt arī būs iespēja izteikties. Kā komisijas pārstāvis teica, ir četras valstis, kuras ir parakstījušo nolīgumu uh, Eh, un ratificē, ratificēja šo nolīgumu 2012. gadā, un tās ir pirmās valstis Āfrikas kontinentā, kas to ir izdarījušas. Tas ir tāds nopietnas eh, solis eh, šīs vienošanās virzienā. Īstenošana ir tikai tikko sākusies, process ir ļoti svaigs, un šobrīd mēs strādājam pie stru struktūras, noteikumiem savā īstenošanas komitejā. Tomēr tāpat kā komisija, mēs gaidām 19. oktobru, jo tad notiks ofi pirmā oficiālā sanāksme. Mana delegācija vēlas paust, paust eh, atbalstu regulē 1529, kuru Eh, parlaments apstiprināja ar divu gadu pagarinājumu. Manuprāt, tas eh, nodrošinās vairāk manevrēšanas iespēju sarunās, jo īpaši ar valstīm, kuras vēl nav parakstījušas šo nolīgumu. Tātad uzreiz spāriešu pie Maurīcijas uh, oficiālās pozīcijas. Maurīcija uzskata šo nolīgumu par ārkārtīgi svarīgu, un mēs uh, Eh, uz, mēs sagaidām, ka tā būs eh, apusē izdevīga, eh, tas būs apusē izdevīgs abām iesaistītajām pusēm. Tad mēs, te, mēs atbalstām to, ka tiek ņemtas vērā konkrēto valstu attīstības īpatnības. Mēs uzskatām, ka ar, e, pateicot ES e reformām, ir nepieciešamas koncesijas. Saskaņā ar šo vienošanos ne tikai mūsu, ne tikai valstī kā tādai, bet Maurīcijas eh, eksporta, eksportējošiem uzņēmumiem eh, būs eh, iespēja veiksmīgāk īstenot savu uzņēmējdarbību. Šeit uh, mēs balstāmies arī uz Kotonu uh, vienošanos un uh, uzskatām, ka tirzniecības liberalizācija ir svarīga. Austrum un Dienvidāfrikas valstīm ir jāsniedz atbalsts, lai tās varētu labāk iekļauties pasaules tirzniecības sistēmā. Ja Maurīcija tiek uzskatīta kā maza salu valsts saskaņā ar reizes klasifikāciju, un tas, eh, un tāpēc mūsu valsts varētu, pret mūsu valsts varētu tikt vērstas eh, soda sankcijas. Tā šī, eh, šis ekonomiskās pārejas posms ir ārkārtīgi svarīgs mūsu valstī, un mēs ceram, ka, ceram, ka tas uh, neradīs negatīvas sekas mūsu ekonomikā. Mēs esam pirmā valsts Āfrikas kontinentā, kas parakstīs šo nolīgumu, un uh, mūsu delegācija, delegācija uh, var stādīt sevi par piemēru, lai varētu uh, iesaistīt arī citas Āfrikas valstis mudinot arī tās parakstīt šo vienošanos. Lai tas notiktu, godājumie deputāti, ir svarīgi padarīt šo nolīgumu pievilcīgu citām valstīm un sniegt nepieciešamo palīdzību, lai valstis varētu sagatavot nepieciešamās struktūrālās reformas, tirdzniecības politikas nostādnes un varētu uzlabot savu konkurētspēju Uh, un lai tās varētu izmantot uh, tirzniecības iespējas. Eiropas Savienībai ir svarīgi uh, vēl piešķirt papildu resursus Eiropas partnerības nolīgumu, nolīgumu īstenošanai. Mēs esam, mēs vēlamies piedalīties sarunās par visaptverošu Eiropas partnerības nolīgumu. Uh, um, vēlamies panākt 96% apmērā tarifu likmi liberalizāciju. Vēlos izmantot šo iespēju, pievērst uzmanību kādam jautājumam, kas uh, uh, mūs satrauc, un tas ir saistīts ar izēvielu izcēlsmi, kas uh, nenāk no uh, Austrumu un Dienvidāfrikas valstīm ja mēs vēlamies eh, izmantot ārpakalpojumus un eh, eh, tad ir nepieciešami muitas un sadarbības līgumi ar neiesaistītajām valstīm, un tas pašlaik ir apgrūtināts, jo lielākā daļa šo valstu nav ne, nepārzina vienošanās noteikumus, un tām trūkst attiecīgo struktūru, nav atbilstošu muitas struktūru. Uh, Tas, tā ir viena no problēmām, kas mums ir jāatrisina, ja mēs vēlamies nodrošināt tirgus piekļuvi Eiropa, eh, sev tirgus piekļuvi Eiropas Savienībai. Mēs apzināmies, eh, apzināmies es, eh, es sadarb, es pūles panākt šīs, šīs vienošanās noslēgšanu, un mēs uh, Mums ir lieliskas attiecības ar AS, kas ir vēsturiski izveidojies, un mēs ceram, ka es eh, būs pietiekami elastīga, lai, eh, lai mēs panāktu veiksmīgus un uz attīstību orientētus rezultātus. Paldies, godājumie deputāti un priekšsēdētāji. Paldies. Kā es saprotu, tad Zimbabves vēsts Niece ir ieradusies. Jūs, ekscelences, paldies par ierašanos. Lūdzu, vārds jums. Thank you, Mr. Chairman, for our for... Paldies eh, par šo te iespēju eh, būt šeit eh, jūsu komitejā. Mm. Mana valsts ir ap apņēmības pilna uh, uzskatīt uh, Eiropas Savienību kā partneri tirzniecībā. Mēs uzskatām, ka attiecību izveidošana ar Eiropas Savienību saskaņā ar Kotonu nolīgumu ir vienīgais ceļš, kā tulkoties uz uh, priekšu. Un mēs esam uh, ieviesuši pagaidu ēpa. E un tas būs kā eh, tāds paraugs citām eh, valstīm, kas gatavojas no tā mācīties. Un tāpēc mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai šī programma uh, veiksmīgi attīstītos un uh, tas varētu uh, rosināt arī citus tai pievienoties. Uh, Daudzi no labumiem, eh, ko eh, mēs eh, paredzējām, ir piepildījuši, piepildījušies. Taču, diemžēl, daudzi no labumiem jauno nolīgumu parakstīšanas gaismā ir izraisījuši negatīvas sekas, un tādēļ ir svarīgi, lai es nopietni apdomātu īstenošanas un pielāgošanas vajadzības uh, pārējas valstīm. Tāpēc vajadzētu eh, piešķirt eh, paredzamus eh, resursus, lai šīs valstis varētu izveidot attiecīgas infrastruktūras, kas palīdzētu nolīguma realizācijā mūsu valsts ir apņemības pilna virzīt procesu uz priekšu, taču mēs vēlamies redzēt elastību un kompromisa vēlmi no abām pusēm. Kad uh, vispirms sākās pirmās sarunas par uh, eh, EPA tad eh, faktiski nebija nekādu konkrētu norāžu, cik daudz līdzekļu es gatavojos ieguldīt procesā. Bet eh, attīstības komitejai šādus jautājumus vajadzētu izskatīt. Nolīgum, eh, izaicinājumi, ar ko mēs sastopamies, ir sekojoši. Tā kā nav saistošus saistību finansēt attīstību Um, ir ievērojams uh, trūkums, jo, lai varētu uh, sekt visas ar EPA izmaiņām saistītās izmaksas, ir vajadzīgs paredzams un stabils attīstības uh, atbalsts finansiālā izteiksme. Uh, lai uh, īpaši, lai īstenotu visu ideju kopumu, ko ietver jaunās ēpas. Runājot par kotonu nolīgumu ietvariem, mēs vēlamies atgādināt, ka ēs vajadzētu pilnībā pildīt savas uh, saistības. Un, uh, piemēram, ja mēs paskatāmies uz KLP izmaiņām, uh, Eh, dažas no eh, KLP reformas priekšlikumiem un ierobežojumiem, ko nosaka 1 līdz 4 nodaļa, var ievērojami ietekmēt mūsu valsti. Eh, tālāk sankciju noņemšana. Tas arī varētu palīdzēt labāk konsultēt ekspertu un izmantot tās iespējas, ko piedāvā EPA nolīgumi. Tas ļautu mums tirgoties labāk savā starpā un ar jums. Investīciju plūsmas pēdējo desmit gadu laikā eh, maz ietekmes ir atstājuši uz vietējiem ražotājiem. Un nav atļaujuši ieviest jaunākās tehnoloģijas un investīcija trūkums ir uh, atstājis arī negatīvu ietekmi uz konkurētspējas attīstību ietēm uzņēmiem. Zimbabvē nepieciešama palīdzība, lai uh, veidot ar izniecību saistītas infrastruktūras, lai paplašinātu izniecību un nodrošinātu labāku nodarbinātību. Tāpēc EPA atbalsts ir jāvērš uz tehniskā atbalsta sniegšanu un vērtību uh, uzsvaru maiņu, kā mēs esam norādījuši, lai nodrošinātu, piemēram, standartizācijas jautājumu risināšanu citas starpā. Pēc tam, kad 96. panta darbība tika pārtraukta šī gada jūlijā, Zimbabve cerēja, ka eh, tas ļaus mums brīvāk tirgoties Taču, diemžēl, ierobežojoši pasākumi to neļauj. Piemēram, dimantu tirzniecība. Joprojām šeit eh, ir e, spēkā virkne ierobežojumu. Un Eiropas Savienība šeit nepilda savas saistības. Tas mūs pārsteidz, jo rada iespaidu, ka jūs vēlaties redzēt uh, politiskās reformas Kimberlīs procesa ietvaros, bet tā eh, pašā laikā jūs, uh, tas viss, viss šie pasākumi traucē dimanta, uh, tirznie, dimanta tirzniecībai. Un Zimbabves ļaudis aicina atcelt visus ierobežojumus, Un eh, šī dienas avīzēs eh, Zimbabvē arī ir lasāms eh, mūsu premjerministra paziņojums, un mēs aicinām šo komiteju un Eiropas uh, parlamentu kopumā, visu Eiropas Savienību būt atsaucīgiem un veidot attiecības sadarbības garā, kas ir iekļauta mūsu partnerības nolīgumā ar ES. notiek reģionālā tuvināšanās un tā tad demokratizējas tirzniecība Āfrikas valstu starpā bet ir jācenšas nepieļaut, ka netaisnīgas tirniecības eh, prakses traucētu jau tā trauslajai tirniecības demokratizācijas sistēmai. Tālāka tirgus eh, liberalizācijai vajadzētu novērst netaisnīgās tirzniecības prakses. Jā, protams, ir nepieciešams veikt dažus korektīvus pasākumus, dažu ražotņu slēgšanas sekas mēs jūtam jau tagad. Arī importu subsidācijas, subsidēšanas pasākumi uh, piemēram, grauj mūsu uh, rūpniecības nozares, uh, plastmas ražošanu, uh, pārtiks ražošanu, uh, tehnis, te, tekstilu rūpniecību. Un ja mēs, piemēram, parē, izdaram attiecīgos aprēķinus, eh, tad tie rāda, ka mēs varam izdarīt attiecīgas izmaiņas. Mums ir sajūta, ka liberalizācijas procesā mēs varēsim gūt panākumus. Eh, da, eh, izglītojošu semināru organizēšana par EPA darbību varētu palīdzēt lai uh, mūsu tirgotāji labāk saprastu, kā pareizi jātirgojas ar ES. Un tirdzniecības informācijas sistēmas uh, tiek veidotas uh, mūsu valstī, lai saistītu ministriju un uzņēmēju darbību biznesa organizācijas, statistikas departaments, startautiskas organizācijas, kā piemēram PTO un citas. Visu to kopēja sadarbība ir svarīga. Mēs arī skatāmies, kā uzlabot nacionālo kvalitātes pārbaudas sistēmu uzlabošanu lai varētu novērst tehnisko šķēršļus un pildīt sanitāro un fitosanitāro noteikumu prasības, ko pārēdz mūsu nolīguma ar ES. Mēs vēlētos eh, redzēt, ka tiek uzlabota tehnisko standartu kvalitātes kontrole, uzlabojot robežu kontroles iespējas. Cenšamies veidot arī ciešāk saiknes starp lieliem uzņēmiem, maziem vidējiem uzņēmiem. Mūsu valsts ir apņēmības pilna turpināt diskusijas ar ES un eh, gal galā pilnībā eh, realizēt eh, ekonomikas un partnerības nolīgumu dotās iespējas. Nav. Paldies! Un tagad Madagaskaras pārstāvis Norbēri Šārakungs. Dums vārds. Paldies, priekšstādātāja kungs. Priekšstādātāja kungs Atļaujiet man vispirms pateikties jums, ka uzaicinājāt mūs, lai izteiktos par mums ļoti, ļoti svarīgu jautājumu, svarīgu mūsu ekonomikai. Un lai varētu pateikt dažus vārdus par mūsu nostāju. Tik tiešām, tas tiešām ir ļoti svarīgi, jo Madagaskāra, kaut arī tā ir PMA valsts. Tā ir parakstījusi partnerību, ekonomiskās partnerības pagaidu nolīgumu ar Eiropas Savienību, tāpat kā Seišels salas, Maurīcija un Zimbabve. Vairāku iemeslu dēļ. Vispirms tīri juridiskā plāksnē, jo mēs nevaram iet pret straumi. Visi zina, ka GATT nolīgums prasa, lai notiktu attīstība mūsu ekonomiskajās attiecībās ar Eiropas Savienību, un mēs nevaram atkāpties no noteikumiem. Tātad tas ir acīmredzami. No ekonomiskā viedokļa raugoties, Madagaskara ir pārliecināta, ka šīs ekonomiskās partnerības pagaidu nolīgums nāks par labu tās ekonomikai. Mūsu apņemšanās vienalga, vai runa būtu par pagaidu nolīgumu vai pilno nolīgumu, tas viss veicina pozitīvu attīstību. Madagaskar to vairāk kārt ir paudusi savu apņēmību vest sarunas ar Eiropas Savienību par ekonomiskās partnerības nolīgumu. Vispirms tas ir pagaidu nolīgums, un 2007. gada 11. decembrī Madagaskāra parafēja šo pagaidu nolīgumu, eh, kas paredzēja 15 gadu laika grafiku. Tas pēc tam tika apstiprināts 20, 2009. gada 10. augustā Maurīcijā parakstot nolīgumus. 2011. gada 23. jūnijā eh, ANO EEK un citas attiecīgās instances tika informētas par eh, šo vienošanās parakstīšanu. Eh, kopš 2011. gada novembra ir apstiprināta mūsu ratifikācija eh, ar, kopā ar Eiropas Savienību ANO EEK. Mūsuprāt, šis pagaidu nolīgums ir tikai viens posms. Ir nepieciešams vest sarunas un kopīgi jāparaksta nākotnē pilnais nolīgums, un mēs esam gatavi turpināt sarunas par šo pilno sadarbības nolīgumu, un mēs aktīvi piedalīsimies šajā procesā. Madagaskara uzskata, ka šajā pilnajā nolīgumā jāiekļauj attīstības sadaļa, kas ļautu mūsu valstīm pilnībā izmantot pozitīvos rezultātus no nolīguma, jo runājot par nolīgumu, tas, protams, būs izsvērts nolīgums. Un tikai tādā veidā mēs varēsim pilnā mērā izmantot dotās iespējas no e, pilnā nolīguma, e, ar Eiropas Savienību. Pagaidu ekonomiskās partnerības nolīgumā, ko mēs esam parakstījuši, mēs uzskatām, ka ekonomiskās intereses Madagaskārā ir adekvāti aizsargātas. Izcelsmes e, noteikumi kaut arī varētu tikt uzlaboti. Maurīcijas e, kolēģi jau to pasvītroja, jo ir zināmas bažas, zināmas šaubas par šiem aspektiem. Un pašreizie izcelsmes noteikumi nav perfekti, bet mūsuprāt, mūsu interesēs bija zināmā mērā, nu, lai tas, un tas tika ņemts vērā. Uh, muitas tarifi, uh, izre, materiālu izmaksu samazināšanās un aprīkojuma izmaksu samazināšanās, uh, Un no darba grafika eh, daži jautājumi ir izslēgti Madagaskāras gadījumā. Lūk, lielos vilcienos tas, kas attiecas uz Madagaskāras nostāju, runājot par pagaidu EPA un sarunām, eh, lai nonāktu pie pilnā ekonomiskās partnerības nolīguma. Noslēgumā gribu apliecināt šeit, ka Madagaskāra atbalsta visu kas tika teikts, un iepriekšējā runātāja paustās bažas, jo galu galā, lai izdotos šo, šie ekonomiskās partnerības nolīgumi, mūsu ekonomikā nepieciešams atbalsts, pielāgojumi, kas ļautu labāk ņemt vērā un izmantot pilnā mērā ekonomiskās partnerības nolīgumus, Mēs neesam vienlīdzīgi partneri. Tāpēc vajadzīgs pielāgojums no mūsu puses, lai mēs, nu, varbūt būtu negluži vienā līmenī kā Eiropas Savienība, bet lai mēs varētu pilnībā izmantot šos nolīgumus. Tātad šīs bažas ir paustas, un mēs uh, pievienojamies tām. Paldies, priekšstādātāja kungs! Mana delegācija ir ieradusies kopā ar dažiem kolēģiem, kas tiešā veidā nodarbojas ar šiem jautājumiem un kuri ar prieku atbildēs uz eventuālajiem jūsu jautājumiem. Paldies! <clears throat> Merci, let's uh, find out whether there are uh, questions. Jā, ir jautājumi. Uh, Jautājumu mūsu viesiem, lūdzu uzdodiet to. Man ir jautājums no Mērfī kunga. Paldies, paldies par prezentācijām Eh, diskusija par pagaidu EPA nolīgumiem ārkārtīgi svarīga. Un tā mēs varam izvērtēt, kā, kā norit šis process. EPA ir svarīgs komisijas, eh, komisijas dokuments, un eh, man liekas, ka ļoti bieži notiek tāda kā šantāža potenciālajām EPA partnervalstīm, un tad tām liks, tiktu liektas noteiktas iespējas par šīm valstīm eh, būtībā karājas tāds kā cirvis, un tām, ja tās neparakstīs attiecīgo nolīgumu. Protams, ka it kā pastāv, eh, nerakstī, pastāv, pastāv vienošanās, ka tā ir um, eh, pozitīva, tai būtu pozitīva ietekme uz reģionālo attīstību. Tomēr ļoti bieži tas tā nav. Eh, tās ir tas pats brīvās tirzniecības nolīgums, ko eh, virza Eiropas lielo, eh, Eiropas uzņēmē darbības intereses. Runājot par reģionālo integrāciju, es nepiekrīstu, ka, tās, ka tas ir reģionālās integrācijas veiksmes stāsts, jo četras valstis ir parakstījušas un citas nav parakstījušas. Kāda ir ietekme šīm nolīgumam uz citām valstīm? tā vietā, lai virzītu reģionālo, lai atbalstītu reģionālo integrāciju, man liekas, šie nolūgumi patiesībā sadalīs reģionu un vēl vairāk uh, liks tam degradēties. Es esmu iepazinies ar Madagaskaras uh, datiem no faktu lapas, un, manuprāt, liberalizācija ir notikusi ārkārtīgi strauji. 2000, tātad 37% Madagaskaras importa ir tikuši liberalizēti, un 15 gadu laikā liberalizācijas skaits ir, eh, īpatsvars ir pieaudzis par 15%. Tātad kāda, kāda ietekme tam visam būs uz, eh, uz valsts eh, ekonomiku, uz iekšējo ekonomiku, uz pārtikas ap, apgādes drošību? Uh, ja gadījumā vēstniekiem un pārstāvjiem ir informācija, varbūt no arotbiedrībām, no lauksaimnieku organizācijām, tad kāda ir šo nolīgumu ietekme uz reālajām iesaistītajām pusēm? Jo te tiek, eh, ja te ir, te ir eh, mēs koncentrējamies, ka, ja, ka, ka liberalizācija jābūt vismaz 80% apmēr, apmērā, tomēr varbūt tam būtu, būs negatīva ietekme uz šo valstu ekonomikām un būtībā nenot, nenotiks ilgspējīga ekonomiska izaugsme. Uh, Pagaidu EPA eh, nolīgumos nav nodaļas pār cilvēktiesībām, par eh, ilgspējīgu attīstību, tātad realitāte eh, patiesībā nav tik rožaina, kā tā te tiek iztēlota. Paldies! Ja nav citu kolēģi, neviena cita, kas vēlas izteikties, tomēr kas pārikums vēlas izteikties. Hat ja gerade hier schon äh, sehr deutlich. Priekšstādā, iepriekšējais runātājs jau iezīmēja tos, tās iebildes, kas ir ļoti būtiskas, un es e, uzskatu, ka šajā gadījumā Eiropas deputātiem jāpauž iebildumi, tad, kad eh, attiecīgās valstis ir paudušas, nu varbūt tomēr īpaši pozitīvu uzskatu. E, Es gribētu jautāt, ko viņi domā par mana Eiropas uh, deputāta, mana kolēģa paustajām iebildēm. Ir uh, demokrātiski ievēlētas valdības jūsu valstīs, un kā šīs valdības raugās uz reālo situāciju? Well, also... Arī es Um, arī es uz, uh, uzskatu, ka man, mūsu partneru intereses ir viņu pašu rokās. Viņu pašu rokās. Vai jūs esat Zimbabves iedzīvotāji? Viņi ir no Zimbabves vai Maurīcijas iedzīvotāji, tātad ļausim viņiem neatkarīgi novērtēt uh, šo, eh, šo vienošanos ietekmi. Vai komisijai ir kādi komentāri par līdz šim paustajām atziņām? Paldies, priekšsēdētāji, es negribu izteikties ilgi, tomēr man te ir daži komentāri. Kas atsauksies uz manis iepriekš teikto. Eh, runājot par slaveno tirgus piekļuvas regulu, uh, Ir apsveicami, ka šīs četras valstis ir izmantojušas šo regulu tieši tādam mēķim, kādam tās bija paredzētas. Lai pēc 2009. gada pirma, nu, lai no 2009. gada 1. janvāra līdz citas vienošanās noslēgšanas laikam būtu šie noteikumi. Un mums ir, eh, mums ir prieks, ka viņām tas ir izdevies, un žēl, ka, citas, ka nav izdevies to, par to vienoties ar citām valstīm. Uh, Tirgus piekļuvas regulas kontekstā ir vērts atcerēties, kā es nodrošināja eh, beznodevas piekļuvi šīm eh, valstīm eh, no 2008. gada 1. janvāra. Un te, ie, te ietilpst arī uzlab, atviegloti izcelsmes, no, produktu izcelsmes noteikumi un tā tālāk. Ir skaidrs, ka iesaistītajām iesaistītās valstis e, ir tikai sākušas e, darboties e, šīs pagaidu vienošanās ietveros kopš maija, veido institūcijas, kas to visu pāraudzīs un īstenos. 19. oktobrī nākamnedēļ es ceru, ka mums izdosies panākt uh, konkrētākus vienošanās. Runājot par nākotni, Mērfī kungs atsaucās uz reģionālās integrācijas aspektiem. Pirmām kārtām ir apsveicami, ka šīs četras valstis ir spējušas darboties kopā un panākt vienošanos. Eh, es domāju, ka tas ir liels solis eh, reģionālās integrācijas virzienā. Es no sirds ceru, ka tiks noslēgta sekojoša vienošanās kas eh, būs daudz iekļaujošāka nekā pašreizējā. Tomēr vienmēr pastāvēs zināmas spriedzes starp Eh, šīm valstīm, un reģionāla integrācija var panākt tikai valstis pašas. Lai gan pašā šajā nolīgumā ir eh, tāda ambīcija, lai tas izdotos. Es domāju, ka mums ir jābūt eh, elastīgiem un pragmatiskiem, īstenojot savu šo pieeju, un gan pakalpojumu sniegšanā, gan publisko iepirkumu jomā, kas dažām no šīm valstīm varētu būt sarežģīti, var neizdoties no pašas pirmās dienas E, tiek runāts par e, sadar sadarbību attīstības jomā. Par to mēs runāsim arī nākamās nedēļas sanāksmē, tāpēc par te es neieslīgšu detaļās, tomēr vēlos uzsvērt, ka mēs ticam šim pasākumam, mēs e, esam atvērti un labprāt turpināsim pašreizējā nolīguma īstenošanu un eh, pastāvo jau iesāktās eh, sarunas. Paldies, paldies, tagad priekšsēdētājs pirms došu vārdu referent, eh, referentam, debašu rūku slēgšanai. Varbūt mūsu viesi vēlas izteikties un komentēt. Vēstnieces kundze lūdzu, sākšu ar jums. Divas minūtes. Paldies! Man ir divi komentāri par reģionālu, par reģionālu integrāciju. ESA eh, kā grupa turpina uh, diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar EPA. Pagājušo nedēļu eh, mē, mēs tikāmies, uh, un, tikāmies un uh, pārunājām savas attiecības ar Eiropas Savienību. ESA uh, ietvaros Mums ir dažādi veidi valstis. Ir valstis, kas eh, tirgo, ka, kam ir tirzniecība ar Eiro, Eiropas Savienību, un ir valstis, kam, kas nav oficiāli tirzniecības partneri, un tām arī ir jāspēj aizstāvēt savas intereses. Mums, mums ir jābūt atvērtiem, tātad mēs, eh, mēs eh, pieņemam arī šādas valstis, un cenšamies uh, iestrādāt to visu ESA sarunās. Runājot par, rea, eh, par deputātu reakciju uz liberalizācijas skaitļiem, es jums nenosaucu nekādus skaitļus. Es to note, nosaucu netie, ne, netieši. Piemēr, eh, protams, ka mēs vēlamies īstenot liberalizāciju. Tomēr liberalizācijas jomā mēs ceram, ka būs divpusēja sadarbība. Mēs vēlamies nostiprināt savu rūpniecību, lai, un, lai mēs varētu lai mēs varētu pakāpeniski uh, padziļināt sadarbību Eiropas partneriem. Tas nenotiks vienā dienā. Kas attiecas uz cilvēku reakciju, man liekas, kas jau minēju, eh, sabiedrība kopā ar uzņēmumiem pauž savu viedokli. Uh, ja attīstības komponents netiks iekļauts uh, EPA īstenošanas procesā, tad uh, mums būs problēmas, mēs nevarēsim būt konkurētspējīgi. Es piedalījos pēdējā, uh, pēdējā EPA tehnisko jautājumu apspriešanas sanāksmē, tur bija arī komisijas pārstāvi un bija arī nozeres rūpniecības pārstāvju prezentācijas. Uh, jo viņi arī uh, vēlas piedalīties šāda veida sarunās. Paldies, saka priekšsēdētājs Zimbabve lūdzu. Atvainojos Madagaskaras pārstāvi. Oui. Merci. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ļoti labi saprotu parlamenta deputātu paustos viedokļus kam ir bijuši zināmi iebildumi attiecībā uz mūsu pozitīvo vērtējumu, bet viss, kas tika pateikts, šeit tika atgādināts tas gars, ar kādu mēs ieejam šajās sarunās. Mēs neiedziļināsimies detaļās pašlaik. Pirms doties uz sarunām ar Eiropas partneriem, ir skaidrs, ka mums uz vietas notiek konsultācijas. Ir konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību. Tādas ir. Mēs ierodamies ar mandātu, un pilsoniskās sabiedrības, mūsu arotbiedrība, mūsu lauksaimnieku bažas ir ņemtas vērā šajā mandātā. Un Madagaskāras precīzajā un īpašajā gadījumā sarunu laikā par pagaidu EPA mēs tomēr varējām panākt, ka 20% no mūsu uh, produktiem tiek izslēgti no liberalizācijas. 20% tomēr tas nav slikti. Un gribu jūs iedrošināt, ka ekonomikas intereses un ietekme, kāda būs šiem nolīgumiem, ir ņemta vērā un pilsoniskās sabiedrības intereses kopumā. Un noslēgumā gribētu apliecināt vienu lietu. Mums, Āfrikas valstīm, it īpaši reģionālā integrācija ir vitāli svarīga. Tas ir ļoti svarīgi mums. Un mūsu sarunās ar Eiropas partneriem mēs rīkojamies tā, lai EPA neapšaubītu uh, reģionālās integrācijas procesu, kas notiek Āfrikā. Tā ir konstanta nostāja, kāda ir mums, un tāpēc es gribu jūs pilnībā ierodžu, iero, iedrošināt šeit. Uh, Paldies priekšsēdētāji uh, un cienījamie deputāti, kā arī tiem, kas uzdeva jautājumus. Vēlos teikt, kā attiecībā uz liberalizāciju e, jautājumu, ko te viens deputāts uzdeva. Liberalizācija vienmēr ir sāpīgs process, jo sevišķi tik mazām valstīm kā Maurīcija, jo te ir sociālas un finansiālas izmaksas. No sociālā viedokļa liberalizācijas procesā, uh, ko mēs apņēmāmies īstenot, uh, ir uh, negatīva ietekme uz dažām no mūsu nozarēm, rūpniecības nozarēm, tiek slēgtas rūpnīcas. Eh, te arī eh, ārodbiedrības ir paudušas savas bāžas par šo situāciju. Vēlos piekrist arī citiem runātājiem no mūsu četru valstu grupas, ka mēs esam apņēmušies virzīt šo procesu un mēs vēlamies nodrošināt atbilstību globālajiem tirzniecības noteikumiem, tāpēc mēs turpināsim šīs sārunas. Tomēr, kā jau iepriekš uzsvērām, lai mēs varētu veiksmīgi darboties un turpināt liberalizācijas ceļu, mums ir nepieciešama palīdzība un atbalsts, lai mēs varētu pēc iespējas samazināt negatīvos tirzniecības liberalizācijas eh, efektus gan attiecībā uz cilvēkiem, gan ekonomiku. Un tad te mums būs nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts. Eh, lai eh, tiktu galā ar pielāgošanās izmaksām un lai mēs varētu turpināt liberalizācijas procesu. Paldies par uzmanību! Paldies! Kas parikungs, vai vēlaties teikt noslēdzošās piezīmes? Eh, Jā, paldies! Paldies komisijai par sniegtajiem skaidrojumiem, paldies par mūsu partneru valstu pārstāvjiem, kas bija šodien klāt šeit un kuri mums skaidri pauda savu nostāju. Žēl, ka um, kolēģis nevarēja uzklausīt atbildes uz šiem jautājumiem. Mēs turpināsim debates, es iesniegšu novembrī ziņojuma projektu, lai progress būtu ātrs. Vēlreiz paldies jums, un, ja ir nepieciešams debatēt, es esmu jūsu rīcībā. Paldies, nākamais. Uh Tad 27. novembrī mēs turpināsim runāt par eh, šo atzinumu projektu. Ja nav citu jautājumu, tad paldies par piedalīšanos sēdē. Nākamā sanāksme būs 6. novembrī, pulksten 9. no rīta. Thank you.